Friends, we will start the meeting. Dāmas un kungi, atsāksim darbu. Esam jau piecas eh, minūtes izniekojuši gal galā, eh, bet jautājumi no tā mazāk nepaliek. Eh, mēs noteikti vēlamies aprunāties ar komisijas pirmo vicepriekšsādātāju Timermansa kungu, un viņš te sēdēja un gaidīja mani Eh, iedomājieties tā, ka nedrīkstam kavēties vairs ne mirkli. Eh, viņš ir eh, apliecinājis to, ka Dagi nepacietībā mūs satikt, ir gatavs ar mums runāties, atbildēt uz jautājumiem. Un, nu, tad arī ķersimies klāt. Vārds Timermans kungs jums, jūsu ievadvārdi lūdzu. Liels paldies, priekšsādātājs kundze ja nekļūdos, šī ir šķiet devītā komiteja Eiropas parlamentā, ar kuru man ir tas gods eh, runāties. Un eh, ņemot vērā man līdzinējo pieredzi, eh, zinu, ka ievadvārdus ir jāsaka ļoti īsus, jo citādāk nepietiek laika jautājumiem un atbildēm. Bet, nu, esmu jūsu rokās priekšsēdētāji. Bet no savas puses, lūk, īsumā teikšu, lūko, es eh, Eiropas komisijā savus eh, pienākumus uztveru tā, ka uh, ir jāīsteno vairākas prioritātes, par kurām ir vienojies priekšsēdētājs Junkers un parlaments, desmit prioritātes, liels prioritātes, mazākas prioritātes, labāks uh, regulējums šeit jāpiemin, ko nekādā ziņā nedrīkst tā naivi uztvert kā um, mazāku, plānāku regulējumu. Uh, Tas noteikti ir labāks, precīzāks, strāpīgāks regulējums. Mēs uzskatām, ka mm, ir nepieciešama ilgspējīga attīstība un progress. Manā izpratnē tas nozīmē pirmkārtām mm, vidas ziņā ilgspējīgu attīstību, saimniecisko attīstību, arī sociālo attīstību visās šajās jomās. Eiropas Savienībā ir jākalpo par piemēru pārējai pasaulē, un esmu pārliecināts, ka koncentrējoties uz galvenajām mūsu prioritātēm, mums eh, būs paspēkam radīt konkurētspējīgāku Eiropu mm, pasaulē, kas eh, kopumā kļūst jo konkurētspējīgāka. Mēs eh, šai konkurences sacensībā neuzvarēsim ar cenām, ar superlētu darba spēku. Mums ir labi jādara tas, ko mēs spējam un protam darīt, labi jārada pievienotā vērtība, ilgtspējīgā veidā. Uh, un tas, lai ir mūsu politisko lēmumu vadmotīvs un pamats. Un uh, tiekoties ar jums, īpaši vēlos mm, norādīt, ka jūs uh, būsit uh, īpaši manā uzmanības lokā, jo strādājam pie viena un tā paša jautājuma, pie mazo un vidējo uzņēmumu likteņa atvieglošanas Eiropā. Un ikvienā ārvalstu braucienā, braucienā uz dalību valstīm es uh, apliecinu un, un šo, šos vārdus darbos tiekos ar MVU pārstāvjiem, nevis ar kaut kādiem tur birojā sēdošiem cilvēciņiem, bet ar reāliem uzņēmējiem. Un parasti eh, uzņēmēji labprāt arī nāk uz tikšanām, ehm, viņi ir zaudējuši entuziasmu lielā mērā visā šajā Eiropas projektā un, un jāglāb, kas glābjams. Uh, Eh, bet eh, kā lai viņiem palīdz samazinot birokrātijas apmērus, eh, atvieglojot iespēju pieņemt darbā cilvēkus, samazinot regulējumu slogu, padarot to efektīvāku, saprotamāku. Tas ir tas, ko mēs varam darīt, lai savukārt uzņēmēji radītu jaunas darba vietas. Un to vēlējos īpaši pieminēt, jo pirmos savus, savu darbu, savu pienākumu pildīšanas četrus mēnešus Um, par to īpaši esmu domājis. Um, uzņēmēji man norāda, ka ir ļoti nobažījušies par atsevišķiem um, procesiem Eiropā, bet tomēr, uh, zināms, tādas optimisma dzirkstis ir jūtamas, nav apdzisušas. Un uh, man ir pamats uzskatīt, ka mums uh, kopīgiem spēkiem daudz kas izdosies, kā rezultātā Eiropā taps jaunas kvalitatīvas darba vietas. Paldies! Paldies! Došu vārdu Agnesai Jungērijusai. Paldies, paldies komisāra kungs. Paldies, ka pagodinājāt mūs ar savu klātbūtni šajā jaukajā pēcpusdienā. Domāju, mūsu darba uzdevums, proti mazināt regulējošo slogu, ir slavējama iniciatīva, mazināt šos logus, kas gulstas uz mūsu pilsoņu pleciem, viņu saimnieciskajā darbībā. Mums, sociāldemokrātiem, tas nozīmē ne tikai labāku regulējumu kvalitāti, loģiskāku kaut kādu tur kvalitāti, bet gan pirmām un galvenokārtām domāt par cilvēku, par darba ņēmēju, par pašnodarbināto, par līgumu darbiniekiem, strādniekiem, par viņu tiesību, par viņu dzīves kvalitātes sargāšanu. Un mēs ļoti vēlamies zināt, ko jūs grasāties darīt šajā sakarā. Varu jums visnotaļ piekrist tā ziņā, ka labāks regulējums nekādā ziņā nenozīmē tikai un vienīgi eh, apjomu mazināšanu vai, vai tādu vienkāršošanu šur un tur. Tas nozīmē arī jaunu, efektīvāku tiesību aktu un regulējošo aktu apstiprināšanu. Un es tad gribētu zināt, kā tad konkrēti šis, šie, šie labāka regulējuma centieni uh, izskatīsies, kāds būs rezultāts. Um, kad kaut kas tiks publicēts oficiālajā vēstnesī, tā sacīt. Un e, vēl te kaut kā viena bauma klīst apkārt, ka 15. gada komisijas programmā ir paredzēts, ka jau kādas vienošanās ar sociālajiem partneriem vispirms ir e, jāizdiskutē sabiedriskā apspriešanā. vai tā tas būs ar visām sociāla re, regulām un re, tiesību aktiem sociālajā jomā. Redziet, risks, šeit ir risks tāds, ka uh, var pačibēt uh, demd, demdību at, bērnu kopšanas atvaļinājumu direktīva, direktīva par frīzieriem. Ļoti nepieciešami tiesība akti, uh, sociālā šīta korporatīvā atbildība. Uh, Um, šeit tiek noņemti likumprojekti no trases un uh, um, tā aizsardzība um, nebūs tāda, kādu mēs vēlamies redzēt. Divas lietas, saka Timermansa kungs. Pirmām kārtām ir uh, mūsu darba programmā 15. gadam, un tad ir refit process. Tie divi dažādi procesi, un šķiet jūs vairāk tā kā runājat par refit uh, um, programmu Um, tieši šīs programmas ietvaros mēs skatīsimies, kuri likuma projekti tiks norakstīti, pārtraukti uh, un tā tālāk. Bet, ja runājam par šī gada darba plānu, tad par to vēl tiks diskutēts, uh, tostarp arī ar jums, jūsu komiteju. Un Mm, šķiet uh, ātrāk nekā pat pagājuši gadu, var jau būt oktobrī, nevis novembrī kā pagājuši gadu. Un mm, esiet bez bāžu, pilnīgi noteikti rudenī, krietni pirms vēl gada nogales uh, varēsim tā nopietni padziļināti pārunāt uh, tieši komisijas darba programmu. Jūsu sacītais, protams, ir ļoti vērtīgs. Jūs te norādījāt, ka Briselē klīst baumas. Uh, tik tiešām uh, esmu pārliecinājies, ka baumas Briselē klīst dažādas šajos četros mēnešos, kopš esmu savā amatā. Un uh, iespējams, ka tas uh, zināmā mērā ir izskaidrojums ar mūsu nu, darba metodi šeit, šim institucionālo šo tas atvaru. Bet, nu, es, un ņemot vērā arī manu politisko Uh, piedarību um, un, un man, manu darbu manā valstī, um, domāju, varat nešaubīties par to, ka esmu kvēls sociālā dialoga aizstāvis un piekritējs. Uh, es ar darbiem esmu pierādījis, ka spēju un vēlos rēķināties ar sociālajiem partneriem, tā kā ceru, ka um, vismaz par šo nekādas baumas vairs neklīdīs. Un uh, tik tiešām komisija turpinās darbu, nāks klajā ar jauniem uh, Uh, likuma projektiem, jaunām iniciatīvām, un tie tad pienācīgā kārtā pietiekami ilgā laikā būs pārunājumi, apspriežami ar, uh, ar to starp uh, sabiedriskās uzklausīšanās, apspriešanās, iesaistot arī mm, sociālos partnerus. Es šeit runāju ne tikai un vienīgi par regulām un direktīvām, bet arī par īstenošanas aktiem, pār kuriem noteikti ir nepieciešama plašāka sabiedriska apspriešana kad eh, tiks piedāvāti jauni, gluži jauni priekšlikumi, tad pilnīgi noteikti tie tiks publiskoti, lai sabiedrība varētu par tiem izteikties, lai nebūtu pārmetumu un kaut kādas kurnēšanas par caurskatāmības trūkumu mūsu darbā. Ja kurā gadījumā mēs eh, to visu darām ar, ar, ar tādu mērķa apziņu un izpratni, un to vēlos tad jums arī liktais auss esam gatavi un vēlamies respektēt sociālo partneru pozīciju, bet tomēr eh, neļausimies tādam, eh, akli neļausimies diktātam, jo, nu, vienmēr ir jārod saprātīgs kompromiss, nevis jāsako, kādas puses eh, iegribām. Turklāt arī dalību valstu griezumā atšķiras pozīcijas dažādos sociāla ekonomiskos jautājumos Tas viss noteikti lielākā vai mazākā mērā ietekmēs uh, komisijas priekšlikumu saturu, um, cenšoties uh, piedāvāt labāku regulējumu. Um, tas nekad, šie labāk regulējumi centieni nenozīmē, ka mēs tagad uh, mazināsim kaut kādu darbības intensitāti, ka at, atsauksim kaut kādas diskusijas, lai, lai kaut ko ietaupītu vai ka. Kā Mm, nē, mm, vienkārši jāskatās, kur ir efektivitātes trūkumi un Marijanas Teisenā mm, to visu atbildē, par to atbildēs, to vadīs. Un ceru, ka jūs laika gaitā paši pārliecināsieties, ka esam strādājuši apzinīgi un, un atklāti. Paldies! Paldies Eiropas eh, Tautas partija grupas eh, vārdā. Nākamā runātāja. Priekšsēdētāji, eh, vicepriekšsēdētāja kungs Sakaribeiro kundze. Liels paldies, ka atbildējāt uz mūsu uzaicinājumu. Atnākt un aprunāties. Vēlos par vienu konkrētu lietu runāt par um, šiem te apdrošināšanas fondiem. Uh, mēs parlamentā savulaik uh, pieņemam ziņojumu, kurā aicinājām komisiju naklājā ar uh, regulējumu tieši par uh, šiem te uh, fondiem, apdrošināšanas fondiem, mutual funds uh, Eiropas līmenī un izstrādāt Eh, programmu eh, šādu fondu darbības eh, atbalstam, jo šie fondi dara ārkārtīgi svētīgu darbu, 160 miljoni eiropiešu savu apdrošināšanu izņēmuši tieši šādos fondos, tie nodrošina aprūpi un atbalstu vēl daudziem miljoniem eiropiešu. Un tie pilnīgi noteikti var dot savu ieguldījumu stratēģijas 2020 Mm, mērķus, ļaujot šādiem fondiem darboties Eiropas līmenī, nevis tikai noteiktu dalībvalstu līmenī. Tātad vai ir kādas uh, iniciatīvas uh, komisijas līmenī šajā sakarā? Paldies! Nākamā runātāja. Timermansa kungs. Ehm, Beginas kundzes saka, eh, runāšu itāļu valodā ar jūsu laipnu piekrišanu. Kā komisijas vicepriekšsādātājs eh, jūs eh, tātad atbildat ehm, arī cita starpā par likuma varas principa darbību. Nu, tas nav tieši mūsu komitejas kompetencē, bet lieta ir šāda. Itālijā uh, Eh, transporta ministrs ir iekūlies eh, skandālā, kur eh, bija briesmīga korupcija, līdzekļu izsaimniekošana, un sekas arī ir bijušas briesmīgas šim skandālam. Mm, šeit tā tad ir izsaimniekoti līdzekļi, ievērojami līdzekļi, kas bija paredzēti transporta projektiem, un tā infrastruktūra, kas ir Itālijā uh, uzbūvēta ir eh, Eiropas Savienības līdzfinansēta, citiem vārdiem sakot, eh, Eiropas Savienības valstu nodokļu maksātāja līdzfinansēta. Jautājums ir šāds. Eh, ko, ko kā komisija komentē to, ka Itālijā šādā te veidā tiek iš, izsaimniekota piesavināta Eiropas Savienības fondu nauda, un, un tā ir milzīga nauda, tie ir uh, milzīgi projekti, kur, kur šīs summas ir uh, grozījušās. Un um, aicinātu ieskatīties šajā jautājumā komisijas līmenī, lai apturētu turpmāku līdzekļu izmaksu šiem te skandālā iesaistītajiem projektiem. E, Timermans kungs par mutual funds, par šiem apdrošināšanas fondiem nevaru atbildēt, bet apsolu, ka saņemsit rakstisku atbildi. Uh, vienkārši neesmu informēts par to, kas, kas tur komisijas mm, atbildīgajos dienestos notiek. Bet atbildi noteikti saņemsiet. Par eh, ministru Lupī. Zinu, ka Itālijas atbildīgās iestādes ļoti rūpīgi izmeklē šo te visu lietu. Gaidīsim, ar ko noslēgsies eh, šī izmeklēšana, un tad komisija arī lems par uh, kādiem soļiem, kas būtu sperami. Cīņa pret korupciju komisijā tiek uztvērta ļoti nopietni. Un eh, virsvadība ir komisārs eh, Jurovas eh, rokās, un ja tas būs nepieciešams, viņa būs tā, kas pievērsīsies šim jautājumam ir skaidrs, ka šādiem gadījumiem ir jāpievērš uzmanība, jo galu galā šeit eh, tiek izšķērdēta un nobeidzināta Eiropas Savienības eh, pilsoņu nodokļu maksātāju nauda. Mēs visi, kā eh, Eiropas Savienības institūciju pārstāvi, nesam atbildību par to, lai mūsu nodokļu maksātāju nauda tiktu uh, izlietota pamatoti un efektīvi. Tieši tāpēc komisija uzskata, ka Eiropas uh, prokurors, eh, prokurora birojas varētu būt tā struktūra, kas īpaši uzrauga to, kā dalībvalstīs tiek izlietota Eiropas nauda. Un tad arī raudzītos, lai vainīgie tiktu saukti pie atbildības. Un komisija noteikti turpinās eh, vērīgi sekot gadījumiem, kad iespējams tiek izšķērdēta ēst nodokļu maksātāju nauda. ja runājam par šo gadījumu, par ministru Lupi, zinu, ka Itālijas valdība ir skaidri un gaiši pateikusi, ka visu izanalizēs, noskaidros, nu tad to arī eh, gaidīsim Itālijas valdības veiktās analīzes, kādus rezultātus. Paldies, Makintājers kundz, tālāk no ECR eh, e grupas. Paldies un sveicināti, Mermans kungs. Eh, patīkam jūs redzēt šeit. Es augstu novērtēju daudzas atbildes, kuras jūs sniedzāt savā uzklausīšanā, tad, kad jūs šeit bijāt pirms jūs kļuvāt par komisāru. Toreiz daudzas no jūsu atbildēm norādīja to, cik labāks regulējums atstās lielu ietekmu uz nodarbinātību galvenokārt uzņēmumu radīšanai un uzņēmējdarbības uzlabošanai. Jūsu piemērs par maiznieku, manuprāt, bija ļoti labs, un es kopš tā laika turpinu lietot šo piemēru. ar mērķi e, labākam e, regulējumam palīdzēt uzņēmēt darbības attīstībā, vai jums ir kādas prioritārās jomas labākam regulējumam, par kur jums mums varētu pastāstīt? Un kā jūs vērtējat, e, cik veiksmīgs šis process ir bijis? Par to, kā īsti izmērīt rezultātus, kas sasniegti cenšoties panākt labāku regulējumu konkrēti, vai jums ir kādi sloga samazināšanas mērķi, kas būtu jāsasniedz? Un konkrētāk, vai jums liekas, ka pakāpeniskās e, izbeigšanas klauzulas būtu e, īpašs jautājums, kam pievērst uzmanību šajā kontekstā? Un visbeidzot, mazās uzņēmējdarbības akts. Cik man tas zināms, tas neparādās komisijas darba programmā. Vai jūs varat man pateikt, e, cik tālu tur ir lietas un kāda ir plāna? Paldies! Tomas Mans, Eiropas Tautas partija. Paldies, priekšsarētāji! Timermans kungs, mēs esam labi kaimiņi, Nīderlanda, Vācija. Varam runāt vienā valodā, jūs to nesen eh, darījāt eh, eh, brīnišķīgā vācu valodā uzstājoties Vācijas federālās zemes pārstāvniecībā Briselē Un tieši tas, ko jūs tikko sacījāt par MVU, es ar labprāt eh, veidotu eh, kontakts ar eh, maziem vidiem uzņēmiem ārpus asociācijām. Mums ir 315 miljārdu programma, mēs vēlamies ieguldīt izaugsmē, bet visvairāk jau darbiet izveidē. Jautājums ir par to, vai MVU, programma, MVU varēs paši piedalīties šajā programmā. Mums ir daudz šaubu. Uh, Es pasakos, paskatos situāciju, kāda ir eh, Hesenē, bet arī citur, eh, lielo vīziju par transporta politiku, digitalizāciju, mūs tas īsti neskar kā mazos uzņēmējs. Es saprotu, ka ne jau politiķiem ir jāpieņem lēmums, bet gan Eiropas investīcija banka, es tam piekrītu, tur eksperti, bet tur ir, zinām, kategorizācija Piemēram, ka komisija jau varētu pateikt, ka prioritātes ir tādas un tādas. Un kā mēs varētu sasniegt šīs prioritātes, lai arī MVU justu, ka mēs esam daļa no šāda Eiropas attīstības. Un noslēgumā es domāju, ka mēs esam, um, varētu teikt, nolādēti uz veiksmi ar šo programmu Mums vienkārši nedrīkst neizdoties, un MVU ir jāpiedalās tādā apmērā, lai eh, varētu teikt, ka te viss virzās uz augšu, viss paliek labāk, un tad cerams ar dalību valstu atbalstu tas arī tiks īstenots. Eh, paldies par jūsu jautājumiem. Kā jau es sacīju par prioritārām jomām lab labākā regulējumā, uh, ņemot vērā, ka MVU lielākoties ir proeiropiski noskaņots visās dalībvalstīs, pat jūsu valstī, Makintārs kundze. Un daudz arī joprojām ir, bet mēs esam daudz atbalstītājus arī zaudējuši Eiropas idejai, jo viņi saka, es redzu tikai slogu no Eiropas, nekā pozitīva. Dažkārt tas atbilst patiesībai, dažkārt nē, Bet visu regulējumu, kāds vien ir, tiek, eh, tas tiek piedāvēts eh, Eiropai, pat ja tas ir vietējā līmeņa vai nacionālā līmeņa regulējums. Tāpēc pirmais, kas ir jādara, ir jāprecizē, nu, kur tas rodas, kurš par to ir atbildīgs. Un man būtu tiešām gods, un es būtu pateicīgs, ja Eiropas parlaments bez sava ļoti svarīgā uzdevuma radīt jaunu likumdošanu uzskatītu par tikpat svarīgu uzdevumu paskatīt esošo likumdošanu, lai lēmtu, vai tas joprojām ir atbilstoši lietošanas mērķim. Un, ja deputāti uzsver šo jautājumu pietiekami nopietni, turpināt pie tā strādāt, tad es ļoti priecātos. Man galvenais uzdevums, protams, ir administratīvais slogu mazināšana MVU. Un tas dažkārt ir pat uh, pretintuitīvi. Padomu, piemēram, nevar vienoties par vienu PVN veidlapu visai Eiropas Savienībai. Tātad, ja jūs esat MVU, veicat eksportu, Viņi drīzāk eksportēs uz Saudu uh, Arābiju no apvienotās karās nekā uz uh, Vāciju, kas nav pieņemama, jo tur redz ir atšķirīgas veidlaps. Kāpēc vajadzīgs 28 PVN veidlaps, ja būtu viena veidlapa visai Eiropas Savienībai? Tā būtu labāks regulējums, tas nenozīmētu, ka Eiropai kaut kas tiek atņemts, tas nozīmētu, ka 28 atšķirīgas eh, nacionālas regulējums aizstātu viens vienots Eiropas regulējums. Un tas vienīgais, ko es eh, cenšos panākt. Un kā mērīt izdošanos? Mēs esam redzējuši to iepriekš arī iepriekšējās komisijas sastāvā. Attiecībā uz skaitļiem. To jau var pateikt, jā, mēs samazinājām par tik un tik procentiem administratīvos logu un tā tālāk. Man ir zinām pieredze eh, nacionāla līmenī ar šo jautājumu, ar procentiem var dažādi manipulēt. Bet pati būtība ir šāda. Mūsu MVU pēc trim, četriem gadiem varēs pateikt, jā, mēs redzam izmaiņas, vai arī nevarēs to pateikt. Un pēc tā es varēšu spriest, vai e, esam darbojušies sekmīgi. Jā, tad pilsoņiem vēl varētu teikt, jā, mēs redzējām izmaiņas Briselē, jā, viņi saprata, kas ir vajadzīgs, jā, mēs redzam augstākus standartus, labākus apstākļus, bet ar mazāk e, e apgrūtinošu veidu, kā to darīt. Jā, mēs redzam, ka Eiropa koncentrējas uz lielajām lietām, nevis mazajām. Uh, tas, cik sekmīgi mēs darbojamies, eh, ir eh, redzams pēc sabiedrības reakcijas, nevis pēc statistikas, kuru varam saražot. Jo tas, kā sabiedrība jutīsies, mēs, to mēs varēsim redzēt nākamajās vēlēšanās, kā balsos cilvēki un vai viņi vispār balsos. Pakāpenisks eh, izslēgšanas klauzulas es tieši pirms mūsu sanāksmes runāju par šo jautājumu Es uzskatu, ka Eiropas likumdošanā šādas klauzulas varētu būt labs instruments, jo mēs visi esam politiķi šajā telpā. Un mēs lieliski radām jaunu likumdošanu, bet eh, nelabprāt pārskatām jau esošo. Un ja mums ir šīs pakāpeniskas izbēgšanas klauzulas, tad nevar eh, izbēgt no tā, ka ir nepieciešams pārskatīt eh, šīs klauzulas, jo savādāk tiesība akts vienkārši beigs darboties. Un kaut arī uh, tas var mm, novest pie papildus administratīvās logā. Tas tomēr ir tās disciplinējošs instruments politiķiem, kuri vēlas skatīties uz priekšu, bet eh, nevēlas īpaši atbildēt par to, ko izdarījuši pirms tam. Tā kā tas varētu būt interesants instruments. Mazās uzņēmējdarbības akts. Mēs pārskatīsim atsevišķu elements, it īpaši to informāciju, ko mēs saņemam no MVU, skatoties, kā mēs to varam refit eh, programmā iekļaut. To mēs arī darām tieši tagad. Par EFS, EFSI un eh, maziem vidējiem uzņēmēm. Mana kungs eh, jau minēja, eh, vai, vai varēs piedalīties vai nē. Paskaties, kāda ir struktūrēts tas viss šobrīd. Uh, Un ko, ko mēs e, uzskatītu par ideālu investīciju? Tas atrisinātu dažas struktūrālās investīciju e, problēmas, kas mums ir e, Eiropā, tas ir saistīts ar infrastruktūru. Eiropas atpalikšana digitālajā ekonomikā, Eiropas digitālajā vienotajā tirgū, aprits ekonomika, kur nepieciešama lielāka ieguldījuma Visā šajās jomās eh, galvenokārt darbojas MVU. Ja jūs investētu, un, nu, piemēram, ilgspējīgā mobilitātē, jūs investētu auto ražošanas rūpniecībā, lai radītu, piemēram, ražotne, eh, kur akumulātori tik ražot, eh, pieņemsim, autoražotājs izskatās, ka tie ir, tās ir lielas e, korporācijas, bet tur e, galvenie darboņi ir mazai vidēji uzņēmumi. Infrastruktūra, piemēram, ceļu būve, skola celtniecība. Tie vienmēr ir MVU, kas ir iesaistīti šajā procesā. Nav vairāk viens ģenerāla uzņēmējs, kurš dara visu pats. Es tiešām uzskatu, ka ja tas darbosies, un es nevaru nepiekrist jums, man kungs, tam ir jāizdodas. Mums ir nepieciešams piesaistīt vairāk investīciju Eiropā. Ir neticam, ka ir tik daudz līdzekļu, kas ne, nerada nekādu pievienoto vērtību, un cilvēkiem pietrūkst e, vēlmes un kompetences investēt to ekonomikā. Mēs varam radīt šo uzticēšanos ar Junker plānu. Un vēl viena lieta. Nesen runāju ar vairāku MVU pārstāvjiem kārtējo reizi. Un viņi arī sūdzējās, ka neviens neveic investīciju viņu se sektorā. Un es ceru, ka ar šo investīciju veikšanu tiks uh, radīta vēlme investēt, pat ja viņi ir maziņi, pat ja tas ir miesnieks vai maiznieks, uh, vai daļa no piegādes ķēdes autorūpniecībā, viņiem būs pietiekama uzticēšanās ieguldīt līdzekļus un radīt jauns darbvietas atkal. Un noslēgumā. Mums tas ir jādara, jo vairāk 80% no nodarbinātības tieši ir MVU. Juta Steinruka. Komisāra kungs. Man ir jautājums par refit. Mana kolēģi Agnes Kerijus skaidri pateica to, kas mums ir svarīgi arī kā komitejai, ka sociālā likumdošana netiktu ma eh, mazināta un atšķaidīta ar refit. Visa esošā likumdošana mums, protams, ir jāpārbauda. Bet tiesība akti, kas jau ir pieņemti Piemēram, viss, kas ir eh, saistīts ar to, ko komisija ir izvirzījusi kā prioritārām nelegālās nodarbinātības apkarošana, eh, paskastīšu firmu apkaz, apkarošana un tā tālāk. Tas palīdzētu arī MVU. Tas būtu viens jautājums vai gadījumā netiks mēģināts refit ietvaros arī mazināt aizsardzību sociālā jomā, atcaucot šo tiesību aktu. Un arī uh, nodokļu krāpniecības apkarošanu saistībā ar paskatīšu firmu apkarošanu. Lielāks uzsvars, protams, ir uz nodokļu nemaksātāju apkarošanu, bet arī paskatīšu firmas tiek izmantotas uh, algu dempingā, sociālajā dempingā, lai apietu ierobežojums uh, nacionālā likumdošanā, sociālo maksājumu noteikumus. Tas ir jāskata kopējā kontekstā, vai jūs esat plānojuši to darīt, un kādas ir konkrētas iniciatīvas uh, algu dempinga un sociālā dempinga apkarošanā. Uh, Daudz kas ir dzirdēts, bet neesam neko detalizētu vēl redzējuši. Ko konkrēti jūs plānojat darīt? Marijana Harkina no Alda grupas. Paldies, priekšsarētāji! Labdien, komisār Timermans, es atvainojos, ka mazliet nokavējos. Uh, Es uzklausīju lielākā daļa no jūsu komentāriem. Viens no komentāriem, kur jūs izteicāt, ir par to, ka ir pārāk liels sloks administratīvais maziem vidējiem uzņēmumiem. To mēs dzirdam visu laiku, un cilvēki vienmēr māja galvu, ka piekrīt tam. Bet jūs jau atbildējat daļai Makintājas kundzei, bet varbūt jūs varat eh, papildināt savu skaidrojumu Vai jūs, jūs skatāties arī uz uh, veselības un drošības aspektiem vai kaut ko citu. Varbūt ne pārāk detalizēti, bet vismaz aptuveni, kurā virzienā šī pārskatīšana notiks. Es jums piekrītu, tad, kad jūs teicāt, ka ir jāpas, jāpārskata esošā likumdošana, jāpārbauda, vai tā joprojām ir atbilstoša. Tā es sen jau jūtu. Un kaut arī es uzskatu, ka pakāpeniskās izbeigšanas klauzulas ir ļoti noderīgas, ir jābūt arī ļoti piesardzīgiem, lai uh, Eh, tiktu ņemt vērā arī nākamā likumdošana, turpmākā likumdošana. Esmu redzējusi piemērs, kur šāda klauzula ir rakstīta pirm, vai vienlaicīgi ar eh, citu tiesību aktu un netika ņemts vērā šis, eh, šī, šis aspekts. Otrs jautājums saistīts ar aprits ekonomiku. Mums jau bija diskusija par to šorīt šeit. Uh, Mēs gaidām jauno paketi un rīcības plānu no komisijas, kaut arī ir zināma skepse jūtama. Vismaz tiek sacīts, ka jūs it kā zaļajiem esat teikuši, ka uh, jūs taisaties kliedēt bažas un nāksiet klajā ar kaut ko, nu, ja jūs varētu kaut ko vairāk pateikt, es ļoti priecātos. Bet man ir pāris specifiski jautājumi cik es saprotu, notiek konsultācijas, plānotas konsultācijas maijā un jūnijā. Varbūt jūs varat eh, pieminēt dažus parametrus eh, saistībā ar to eh, tieši par aprits ekonomiku. Un šorīt arī sabiedriskā darba organizācija minēja atšķirības starp zaļo revolūciju un IT revolūciju, ka zaļo revolūciju vadīja valstis un valdības, bet IT revolūciju uzņēmumi. Uh, Un ņemot vērā šo faktu attiecībā uz jaunajiem priekšlikumiem, vai tas kādā veidā ietekmē jūsu domāšanu? Un vēl viens jautājums. Vai jūs esat jau veikuši, plānojat e, veikt kādus e, ietekmes izvērtējumus par darba vietu radīšanu aprits ekonomikā? Šorīt mēs diskutējām par to, ka jā, gūsim kāds jauns darba vietas, bet dažas arī zudīs. Uh, Vai jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams vēl papildus kaut ko darīt šajā jomā? Paldies! <laughs> Um, on... par, soci, par cīņu pret sociālo dempingu. Es eh, runāšu skaidru valodu Viena no lielākajām problēmām, ar kur saskarsimies vismaz tie, kur ticam Eiropas kooperācijai un ticam iekšējā tirgus darbībai un tā potenciālam, prot, ka tikai iekšējais tirgus var radīt papildus darba vietas un ekonomisko izaugsmu. Tie, kas mēs iestājāmies par brīvu pārvietošanos, ja mēs tam ticam, tad mums ar kaismi ir jāiestājas pret sociālo dempingu. Jo tieši sociālais dempings ir kā savu veidu torpēda daudz miljonu eiropiešu ticībai Eiropas būtiskākajiem pamatprincipiem, par kuriem viņi iestājās. Šobrīd Eiropas Savienība daudziem strādājošajiem ir vienādības zīme ar globālu aģentu, kurš iestājas par lētāku darba tirgu. Līdz ar to mums eh, ir daudz un būtiski izaicinājumi risināmi. Un raugoties uz jaunākajiem likumdošanas aktiem un novērtējot to ietekmi iespējamo, mums noteikti ir jāņem vērā sociālā dempinga risks un tā novērtēšana. Un es neesmu pārliecināts, ka mums pagātnē tas vienmēr ir izdevies. Proti, vai pagātnē mēs vienmēr nopietni esam izturējušies pret dažādu pieņemto lēmumu risku. Tātad sociālais dempings nozīmē pazeminātas algas, tas nozīmē sliktāks noteikums koplīguma slēdzēji, darba ņēmējas pusēji, tas nozīmē sliktāks darba apstākļus, tas ir vesels kopums tāds kā ķekars Un e, visa jaunā likumdošana, kas tiks pieņemta gan mazo un vidējo uzņēmumu sakarā, gan arī citā sakarā, mēs nedrīkstam pieļaut sociālo dempingu. Komisija to ir izvirzījusi par vienu no savām prioritātēm. Un e, tas attiecas arī uz fiskālo dempingu. Tā tiec tieši tikpat lielā mērā. Un e, mana personīgā pieredze rāda, ka konkurences jautājums, kurš šobrīd ir ļoti aktuāls, un veselīga konkurence nāk par labu visiem. Veselīga konkurence šeit, es domāju, dažādus nodokļu līmeņus. Šobrīd ir pavērus ceļu nodokļu dempingam, un balstoties uz savu pieredzi, varu droši teikt, ka ir tādas dalību valsts, kurās varbūt formulēšu savādāk. Tātad bija tādas dalību valsts, kurām šāda lēmuma pieņemšana šķita gluži dabiska, bet, piemēram, ja uzņēmumi maksājot nodokļus vēl gūst peļņu, tāds ir mūsu stādījums komisijā, tāds ir mūsu jums piedāvāto priekšlikumu stūrakmens un Pjērs Moskovici ir bijis pilnīgi skaidrs savās idejās. Protams, jautājumu ir bijis daudz un mēģināšu atbildēt uz visiem tiem, bet eh, varbūt eh, iesākšu ar tādu vispārēju paziņojumu, vispārīgāku atbildi. Tātad ik viens komisārs, kas sāk savu darbu, uh, Viņam ir jāiegūst eh, tāda tā kā ieskriešanās un pieredze konkrētajā jomā. Es sadarbošos ar tiem komisāriem, kur ir atbildīgi par jūsu uzdoto jautājumu nozarēm. Mēs eh, visi esam viensprāts, ka mēs vēl varam darīt vairāk kā jau es teicu, ir eh, vesela virkni joma, kurās mēs varam strādāt labāk bet um, pie tā vēl atgriezīsimies, kad šā gada beigās mēģināsim vienoties par labāku likumdošanas aktu pieņemšanu, un uh, tur noteikti būs uh, samērā liela stīvēšanās starp deleģētajiem un īstenošanas aktiem, jo komisija, veidojot savus likumdošanas priekšlikumus, mēģina strādāt caurskatāmāk mēģina ļaut visiem spēlētājiem piedalīties debatēs. Komisija tiešām cenšas atvērt durvis, lai nebūtu tā, ka likumdošanas e, priekšlikumi tiek pieņemti un diskutēti aiz slēgtām durvīm. Jo esmu pārliecināts, ka e, ņemot vērā likumdošanas daudzšķautņainību, daudz kas e, notiek ar daļģētu un īstenošanas aktu palīdzību. Par aprits ekonomiku. Jā, taisnība, esmu pārliecināts, ka mēs varam darīt vairāk. Parlamentam izskatīšanai nodotais priekšlikums, piemēram, par atkritumu apsaimniekošanu, jo runa jau iet ne tikai par, cir, par, par aprits ekonomiku. Mēs, e, protams, varam izvērtēt, vai priekšlikums tāds arī paliks bez grozījumiem. Un, e, protams, e, bija tāda, kur argumentēja gan par, gan pret to. Vai arī mēs atcaucam mūsu priekšlikumu un sagatavojam to labāku. Bet mēs vēlamies izveidot tiešām apriti, aprites ekonomikā lai tiktu ņemts vērā, kādā veidā tiek izmantotas izaivielas un eh, lai mēs arī varētu izmantot eh, tādus ražojumus, kur dzīves cikls ir noslēdzies. Tātad ne tikai kā mēs eh, labāk izmantojam atkritumus un atliek vielas, bet arī kā mēs izvairamies no pārmēru atkritumu veidošanās. Mēs, strā, mēs smagi strādājam, lai visdrīzākajā laikā jums piedāvātu aprites ekonomikas plānu. Un esam pārliecināti, ka tad mums izdosies pieņemt pareizos lēmumus. Mums tiešām ir jāstrādā labāk un pēc tā arī tieksimies. Jo, ja tiešām jums nebūs pieņemams priekšlikums, tad būsim spiest to pārstrādāt. Vēlētos tomēr apšaubīt eh, apgalvojumu, ka zaļo revolūciju veica valstis. Teiksim, pēdējos četrus mēnešus mana darba kontekstā es eh, bieži vien sastopos ar entuziasmu un vīzijām un tādu pamudinājumu tieši uzņēmējiem, tieši no uzņēmēja vidas zaļās ekonomikas īstenošanai nekā no politiķu puses. Jaunajos ekonomiskajos apstākļos tiešām ir MVU, kuri ļoti labi saprot, ka ilgtspējība nav pienākums, bet gan ļoti laba iespēja. Un ir atkal tādi, kuri saprot, ka tie kuri vēlas saglabot savu globālo nišu, viņiem ir jākļūst ilgtspējīgiem. To saprot arī lielie uzņēmumi ne tikai. Ņemot vērā to, ka nāku no, no leiboristu aprindām, tad eh, tiešām arī lielie uzņēmumi un ne tikai ilgtspējības koncepts uzskata par ārkārtīgi svarīgu. Līdz ar to par aprits ekonomiku veicot sabiedriskās domas aptauju un uzklausot visus iesaistītos, Tas eh, noteikti ir visas sabiedrības uzņā, uzdevums un ikviena uzdevums, ko katrs darīs, lai šo ekonomiku īstenotu. Arī privātā sektorā cilvēki vēlas piedalīties aprits ekonomikā. <clears throat> Iespējams, ka eh, politiskais cikls daži jautājumu risināšanā ir pat īsāks nekā biznesa cikls. Un eh, es uzskatu, ka šobrīd jau ir nostiprinājusies tendence biznesa aprindās, ka ilgtspējība vairs netiek uzskatīts par papildus eh, servitūtu eh, peļņas gūšanai, bet gan tas tiek uzskatīts par vienu no priekšnoteikumiem. Tāpēc apgalvot, ka zaļā ekonomika ir tikai un vienīgi valsts rokās, ir pārspīlējums. Prieksēdētāji, paldies! Šobrīd ir deviņi runāt gribētāji, mums ir palikušas desmit minūtes. Tas nozīmē, ka katram došu īsu jautājuma uzdošanas brīdi. Marija Hauro Dirigas, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja vietniekungs. Ļoti patīkam jūs šeit redzēt, un man būtu jautājums par makroekonomiku. Jūs eh, esat izveidojis ārkārtīgi interesantu skatījumu, tātad Eiropas konkurences spējas palielināšanās, balstoties uz sociālo jautājumu veiksmīgu risināšanu. Ko tad mums darīt? Ne tikai, lai nodrošinātu labākus likumdošanas aktus, Bet ko mums darīt, lai uzlabotu ekonomisko pārvaldību? Jo jūs bieži runājat par socioekonomisko pārvaldību. Kā tas sasaucas kopā ar Eiropu 2020 stratēģiju, ar Eiropas semestri, ar valstīm specifiskajām rekomendācijām, ko komisija ir sagatavojusi? Pie tām eh, mēs uzskatām, ka šodien runājot par Eiropas un Eiropas ekonomi monetārās savienības nākotni, mums ir jāņem vērā ekonom, socioekonomiskā dimensija. Ko jūs sakiet, prieksēdētāji? Jautājums eh, no ECR grupas eh, Arn Girek. To es jūs. Jā, ja, danke, Frau Vorsitzende. Paldies, eh, godātājs eh, komisāra kungs. Tad, kad mēs te tematiski un atklāti runājam, atļaujiet man atgādināt jums eh, vēstuli, kur nosūtīju jums pagājušā gada 17. decembrī un neesmu saņēmis atbildi, kaut arī tieši saistībā ar kontaktiem ar MVU tas būtu ļoti svarīgi. Šajā vēstulē es ierosināju jums īstenot īsu obligāto praksi Eiropas Savienības ierēģi, kas strādā maiznīcā, eh, veco ļaužu pansionātā un tā tālāk. Ko jūs uzskatāt par šo ideju katru jūsu darbinieku nosūtīt uz šādu praksi eh, vismaz uz vienu nedēļu? Un tagad Čaba Sogors lūdzu. Paldies jautājums tiešām būs īs, jo jūs jau patiesībā atbildējāt uz man uzdoto jautājumu par atkritumu pārstrādu un atkritumu likumdošanu. Mans jautājums tātad būtu par šo eh, atkritumu pārstrādes likumdošanu. Vai jūs esat domājuši to pārskatīt? Okay. Labi, turpina prieksēdētāji. Tie bija trīs jautājumi. Atbild Timermans kungs. Um. uzskata, ka ir vesela virkni pasākumu, kurus varam īstenot, lai uzlabotu ekonomisko pārvaldību. Piemēram, kā varam uzlabot uh, eh, e struktūru. Mūsu prezidents pie tā strādā. Pagātnē tiešām ir bijusi tāda plaisa likumdošanas pieņemot, neņemt vērā sociālo dimensiju. Tomēr ir viegli par to runāt, jo tas lielā mērā ir dalību valstu atbildības jau lauceņš, un Eiropa tur darīt var visai maz. Tomēr nākotnē, es domāju, mēs tiešām pieņemot jaunas likumus, varam padomāt par to, kā tas ietekmēs sociālo spēlētāju attiecības. Tāpēc komisijas priekšsēdētājs vienmēr ir uzsvērs to, cik svarīgi ir ikvienam pieņemtajam likumam veikt eh, sociālā ietekmes novērtējumu, summējumu. Jā, protams, ekonomisko pārvaldību varam mēģināt uzlabot, un eh, daudz un dažādas institūcijas jau pie tā strādā. Un eh, komisija ar lielu interesi izlasīs un izstrādās, ko jūs ieteicāt. I, I, I obligātā prakse. Tad šī doma par eh, obligāto praksi man patīk kā ideja, bet šis obligātums, nu tas varbūt jums vairāk patīk. Bet eh, tas, kas man patīk, ir tad, ja komisijas darbinieki vienu dienu gadā dodas atpakaļ uz savu skolu un runā par Eiropu un tās iegūmiem. Tas ir kaut kas labs un to es arī esmu darījis. Uh, Man, mums varbūt vajadzētu par to arī padomāt, es vēl neesmu ar to eh, pārunājis, bet varbūt, ja mēs vienu dienu varam eh, skolā eh, būt, tad varbūt vienu dienu gadā varam arī kādā mazā vidē uzņēmumā pie beķerējā vai slimnieku aprūpē. Nu, principiāli tā nav slikta ideja, bet veselu nedēļu obligāti likt komisijas darbiniekiem strādāt kaut kur citur, uh, Nu, es ne, nedomāju, ka tas piedara manā kompetencē, un es priecājos, ka tas nav manā kompetencē, un es arī nezinu, vai ar to mēs e, tiešām e, pareizā veidā e, rīkotos ar nodokļu maksātāju naudu bet tas, ka katrs, kurš strādā šeit Eiropas parlamentā vai pie mums komisijā, būtu labi šad un tad vienu, divas dienas kontaktēt ar šiem cilvēkiem, kuru labā mēs šo darbu darām, tas gan būtu ļoti labi. Es nevienam to nelikšu par pienākumu, bet uh, mudināšu kā ideju varbūt. Tas, man liekas, ir uh, laba doma tiešām. Mēs to varētu organizēt Pie tam es uzskatu, ka ļoti daudzi komisijas darbinieki, tāpat arī parlamentā da darbinieki, um, tie, kas ar parastajiem pēdiņās cilvēkiem, jo gal galā nedēļas nogalē un sestdienas rītā ar, ar savu jauno, jaunāko dēlu esmu futbola laukumā, tiekos ar cilvēkiem un dzirdu, ko cilvēki saka par Eiropu, kā viņi sūdzās par Eiropu. Uh, Tas viss piedara pie lietas, un tā mēs strādājam. Bet e, ideja būtu laba mēģināt iet atpakaļ ne tikai uz skolu uz vienu dienu, bet varbūt arī kādā uzņēmumā. Un par to vērts padomāt. On, on, on me... Es e, jau atbildēju par e, atkritumu pakotni, un vēlreiz atkārtošu, bet nu tiešām īsi. Nesam šeit sapulcējušies, lai apšaubītu mērķus. Mums ir nepieciešams tāds aprits ekonomikas priekšlikums, kurš tiešām radītu biznesa iespējas Eiropas uzņēmumiem. Es esmu pārliecināts, ka mums tas izdosies, ka tas izdosies ātri, ka tas neprasīs ne daudz laika, ne naudas. Mēs vēlamies, lai nu, priekšlikumi, kur būs uz mūsu galda, būtu labāki, visādā veidā labāki, un lai parlaments un padome visi kopā varētu par tiem ātri vienoties. Okay, sweet. Labi, paldies. Vēl trīs jautājumi. Tas nozīmē, ka tagad došu vārdu Havie Lopesam no SMD politiskās grupas. Paldies, prieksēdētājs kundze. Vēlējos uzdot jautājumu par likumdošanu un bērnu kopšanas atvaļinājumu mātei. Uh, Par to esam eh, diskutējuši jau pēdējos mēnešus, pie tam kā parlamentā, tā arī komisijā. Eh, visi esam viensprāts, ka likumdošana ir mazliet jāpamaina, jo demografiskās problēmas Eiropā tikai pieaug, tās savukārt ir saistīts ar ekonomiskajiem aspektiem un ir nepieciešama tāda likumdošana, kura atbilst patreizējai situācijai eh, sieviešu un līdztiesības komiteja par to runāja ļoti, ļoti ilgi, bet situācija ir tā kā iestrēgusi. Patreizējā situācija padomē un komisijā ir tāda, ka šķiet eh, priekšlikums uz priekšu virzībai nerod atbilstoši interesi. Tātad vai Eiropa ir politiski gatava kaut ko tādu pieņemt? Ja jā, tad kāpēc mēs to nedarām? Par refit par eh, likumdošanas aktu atbilstību realitātei. Kāds ir jūsu viedoklis par to? ECR Baršīkungs lūdzu. Timermans kungs. Paldies, ka esat šodien ieradies eh, uz mūsu sēdi. ECR politiskā grupa atbalsta jūsu centienus samazināt birokrātiju un uzlabot likumdošanas aktus. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski no likumdošanas izslēgt jaunos uzņēmumus, kad vien tas ir iespējams. Tas ļautu pavisam jaunizveidotiem uzņēmumiem plaukt un zelt mūsu kontinentā. Vai komisija e, veiks kaut kādus atvieglojumus mazākiem uzņēmumiem? Uh, protams, izvērtējot katru situāciju atsevišķi un eh, pārskatot kādus likumdošanas aktus. The un pēdējais jautājums. Žažļeveckas kundze, priekšsēdētāja vietniece. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Arī es eh, vēlējos sveikt šeit eh, komisāru kungu, bet man bija ēna referenta tikšanās, tāpēc nokavējos. Jautājums par strateģisko investīciju fondu. Tā tad, kā Eiropas komisija cīnīsies pret tiem uzņēmumiem, kuri par apakšu uzņēmējiem izvēlas varbūt ne visai Eiropas eh, likumdošanai atbilstošas uzņēmums, tomēr izmanto Eiropas fondus. Uh, Jūs teicāt, ka mazie un vidēji uzņēmumi bieži kļūst par apakšuzņēmējiem un uh, virs uzņēmējs, galvenais uzņēmējs uh, gūst peļņu 20% apmērā, bet diemžēl mazie un vidēji uzņēmumi bieži vien nenopelna neko. Ko darīs komisija? Maternity leave, I was wondering par bērna kopšanas atvaļinājumiem. Jā, nu es jau gaidīju, kad kāds par to ierunāsies. Kā jūs zināt, eh, komisija ir norādījusi, eh, ka tas ir eh, apstājies process. Nu, pierādiet pretējo. Pierādiet pretējo, tad mēs arī izdarīsim savu gājienu. Redziet, šis projekts ir tā iestrēdzis un tik ilgi ieslē, iestrēdzis, ka, nu, palikušas vairs tikai astoņas valstis, kas vispār izrāda kaut kādu interesi par to. 20 jau sen ir aizsteigušās tālu priekšā. Nu, tas būtu interesants uh, projekts. Komisāra Jurova ir pārspējusi pati sevi, mēģinot izkustināt šo iestrēgušo projektu. Un atsevišķās Eiropas parlamenta komitejās uh, tam ir pausts atbalsts. Viņi ir runājusi arī ar prezidentu valsti. Pagājušajā nedēļā šķiet eh, tikās ar uh, darba ministra, Latvijas tātad darba lietu ministra atbildīgo, un, nu, atliek tikai atzīmēt to, ka bumba ir padomas laukuma pusē, un gājiens ir jāizdara viņiem. Un ceru, ceru, ka beigās taisnība izrādīsies tiem, kas teica, ka ir iespējams atdzīvināt šo projektu, ka ir vēl šeit kāda dzīvība atlikuši šajā projektā. Bet, nu, mūžīgi tā, tā stāvēt malā un brīnīties mēs nevaram. Kādā brīdī mums vienkārši ir jādodas uz priekšu un jāpiedāvā citi, citi projekti, kuru uzdevums tad būtu atvieglot sieviešu uh, Um, situāciju darba tir tirgu, jo šeit ir runa par milzu potenciālu. Vienkārši mēs nespējam piedāvāt uh, sievietēm īsti piemērotas izdevīgas iespējas un apstākļus darba tirgu, lai viņas varētu likt lietā savas spējas un zināšanas. Uh, Ehm, ne jau tāpēc komisija grasās kaut ko darīt, ka kaut kas ir morāli pareizi vai labi krietni, bet gan tāpēc, ka uh, noteiktiem risinājumiem ir saimnieciska jēga un, un, un, un loģika. Un ar izpratni uh, piekrītu tam, ka mikro uzņēmums būtu jāatbrīvo no uh, regulējuma, jā, nebūtu jāiekļauj aptvērumā, bet uh, tā būs tikai zaļā gaisma uh, blēdībām, tiks uh, radītas fiktīvas uh, mikrokompānijas, mikrouzņēmumi, un šis riņķa dantis sāksies atkal. Mēs nedrīkstam naivi būdami atraisīt rokas blēžiem vai neļaunprātīgiem ļautiņiem, kas um, vēlas um, veikt sociālo dempingu. Uh, Eh, tāpat laikā pārslogojot eh, mazos un vidējos uzņēmumus. Līdzinājā pieredze aizdītajos pāris gados mani ir darījusi ļoti, ļoti piesardzīgu. Es nekādā ziņā nevēlos radīt vai pieļaut tādu situāciju, uh, ka mazajiem mikro uzņēmumiem labuma nekāda, bet uh, blēžiem un ļaunprāšiem toties ir jaunas iespējas, kā nobeidzināt uh, savus ieņēmumus, nemaksāt nodokļus uz uh, darba ņēmēju rēķina. Tā kā, saprotiet mani pareizi, ideja ir vērtīga, ideja ir cēla, jo īpaši vienotajā digitālajā tirgu Eiropā šeit ir daudz jaunu uzņēmumu, uh, Uh, startupu, es satieku tik daudz uh, spožu jauniešu, kas, kas man teica, viss mēs braucam uz Singapūru, mēs braucam uz ASV, mums tur būs dzīve vieglāk, bet uh, būsim piesardzīgi. Tālāk. Par šiem apakšu uzņēmējiem, līguma uzņēmumiem. Jā, tik tiešām savā iepriekšējā uh, amatā. Mm, es to par to labi pārliecinājos, ka šāda veida blēdības ir eh, jātvērsta nacionālā līmenī. Ja nu būtu šeit kādi lieli starptautiski projekti, kur uh, iespējams ir kādas aizdomas par sociālo dempingu, tad, tad gan. Jā, bet tik un tā pirmā, pirmai aizsardzības līnijai, uzbrukuma līnijai ir jābūt no nacionālā līmeņa kas, kas pārauga mm, konkrētus objektus un projektus. Timermans kungs, vai jūs kādreiz arī dzīvē kļūdāties? Uh, jā, bet uh, arī es pieļauju dažreiz kļūdas. Es esmu pal, kaut kā piemirsusi par uh, dažiem kolēģiem, kas bija pieteikušies uh, runāt. Uh, vai viņi drīkst vēl izteikties? Labi, piecas minūtes, saka komisāra kungs. Goe vārdā. Uh, kolēģi vēlas ko sacīt. Paldies par jūsu izpratni. Es e, vēlētos uzdot divus pavisam īsus jautājumus. E, vispirms e, jūs pieminējāt sociālo dialogu, kas tik ārkārtīgi svarīgs ir mūsu komitejai, un jau vairākas reizes tu esi pieminējis, ka vēlies redzēt sociālo dialogu starp partneriem. Vienlaicīgi komisija ir ap, apsolījusi, ka tā nediktēs šādu dialogu vajadzību. Es zinu, ka arī attiecības starp parlamentu un komisiju e, nedarbojas tik labi, un šobrīd, kad iesaistītās puses e, jūtas neuzklausītas, kā šo dialogu veicināt. Otrs, e, tu pieminēji sociālo dempingu un to, ka vajadzētu izveidot jaunas likumdošanas aktus, lai izvairītos no šīs sociālā dempinga. Uh, Labi, tas būs nākotnē, bet ko darīt ar eh, šo sociālo dempingu, kurš eksistē? Ko darīt, lai to pašā saknē jau nocirst un lai tas vairs neturpinātos? Again, I, um, for all sorts of reasons, strongly. Nu, es, es svēti ticu sociālajiem dialogam. Es eh, absolūti esmu pārliecināts, ka sociālais dialogs ir ceļš, pa kuru ir jāiet, ja vien tas ir paties dialogs eh, un nevis vienas puses kaut kādā savas pozīcijas uzspiešana otrai pusē. Uh, ir mūsu partneri, kas atnāk uz komisiju un pasaka, mēs jau vienojāmies, jums tagad ir jādara tā, muticiet. Nu, Nē, tā tas eh, neiet krastā, tas nav dialogs. Dialogs ir tad, ja jums ir pozīcija, man ir pozīcija, un mēs eh, trietā, četratā visi sarunājam kaut ko un sanāk kaut kas labs. Es eh, domāju, ka tā tam ir jānotiek arī starp institūcijām vienojoties par to labāku likumdošanas praksi, visur iestrādājot sociālo dialogu kā elementu, kā, kā, kā mehānisma daļu. Nu, mums noteikti būtu jāskatās uz valstu veiksmes stāstiem, uz, uz pozitīvo pieredzi, kura tad būtu jāceļ godā bet nedomāju, ka mēs daudz ko spēsim un, un veiksim, ja nebūs uzticēšanās eh, starp mums un sociālajiem partneriem. Eh, ja viņi mums neusticēsies eh, par to, ka ir iespējams sacīt, kas, kas ir uz sirds, kādi ir apsvērumi, un mēs domājam par to un raugāmies, lai tas tā būtu. Um, par sociālo dempingu uh, varu sacīt, ka arvien vairāk uh, valstu uzskata, ka tas nu reiz ir jautājums, kas jārisina visiem kopā. Ir uh, tātad šī tā dinamika, ir, ir potenciāls, ir kustība sākusies, jo vairākas valstis labi apzinās un arvien vairāk apzinās, kādu postu nes sociālais dempings. Komisija um, sazinās ar šīm valstīm, apsver turpmākos soļus un uh, kādas likumdošanas institīvas gatavojot, uh, komisārs, komisāra Taisena šeit uh, noteikti par to neaizmirsīs, un noteikti mums būs kaut kādi jau tuvākā laikā, pēc apspriešanās ar sociālajiem partneriem, būs jums ko piedāvāt konsultējoties ar dalību valstīm, it īpaši ar tām dalību valstīm, kas arvien skaudrāk apzinās to, ka sociālais dempings uh, rada tādas negatīvas tendences, eh, ir par pamatu kritikai, negatīvai attieksmai sabiedrībā. Paldies! Paldies, Timermans kungs, tiešām eh, esam aizdījuši ārkārtīgi interesantu stundu un, un desmit minūtes. Eh, noteikti ar jums uzturēsim kontaktus Un uh, turpmākajos gados uh, labprāt jūs redzēsim mūsu vidū. Un tiešām prieks, ka jūs uh, bijāt pirmais šeit, šajā sanāksmes zālē un mēs sev par, par zināmu kaunu atnācām tikai vēlāk. Paldies jums! noteikti aicināsim Timermansa kungu mūsu kompānijā uh, arī nākotnē, un pirmie trīs, kas uh, uzdos uh, viņam jautājums nākamreiz, ir Anna Sandera. Jūs tagad esat sarakstā, jums būs iespēja uzdot savu jautājumu Timermansa kungam. Krasnodebska kungs un Gijoms Balašs. Jūs trīs tātad kolēģi šodien palikāt bešā, bet eh, tātad eh, nākamreiz jūs būsiet pirmie. Turpinām 13. punkts mūsu darba kārtībā. Refit. Šī brīža situācijas pārskats un uh, nākotnes prognozes dod vārdu Makintāras eh, kundzei kā referentei. Paldies, priekšsādātāji! Esmu šeit! ir šķiet tāds īsti piemērots brīdis, lai runātu par to, kā mēs vērtējam refit programmu. Uh, tiešām prieks, ka mēs kā komiteja nolēmām, ka šāds atzinums ir nepieciešams, jo ir ļoti būtiski uh, lai arī tātad darba lietu komiteja par to izteiktos, lai izvērtētu to, kā sokas eh, nastas regulējošās logas samazināšana, kas savukārt atbrīvo uzņēmumu spējas radīt jaunas darba vietas. Un pirms brīža eh, jau reaģēju uz Timermansa kunga sacīto, kas tad īsti ir labāks regulējums, un viņš tad tur um, izvērsās par to, ka tas nozīmē, ka maiznieks cep maizi, nevis aizpilda deklarācijas veidlapas un tā tālāk. Lūk, ko nozīmē labāks regulējums. Un tāpēc ir svarīgi, lai arī mēs identificētu tos elementus, momentus šajā refita programmā, kas, ir, kas būtu visnepieciešamākie mazajiem um, uzņēmumiem, lai radītu darba vietas, lai strādātu efektīvāk. Un tas tāda ir arī šī atzinuma būtība, katra atsevišķā panta, punkta būtība, proti izaugsme, darba vietas, mazāk barjeru, mazāk apgrūtinājumu. Un uzskatu, ka te ir jāatzīmē pāris aspekti. Pirmām kārtām darba drošības un, un veselības regulējošie akti. Esmu vairāk kārt sacījusi, ka šeit nu, nekādi kompromisi nav iespējami. Darbinieku, darba ņēmēju veselība, darba drošība, tas ir uh, neapstrīdams uh, jautājums lielos uzņēmumos, mazos uzņēmumos, un nevienu pašu brīdi neesmu apgalvojis pretējo. Bet uh, ja mēs samazinātu šo, šo visu, šī regulējuma sarežģītību, komplicētību, tad eh, mēs panāksim to, ka lielākā mērā normas tiek ievērotas. Lūk, ko vēlos sacīt. Sestdien biju Birmingemā, un visi, ar ko, ko tikos, bija viensprāts. Tas ir tas īstais ceļš, eh, kas jāiet. Eh, pārmēr ilgs laiks ir nepieciešams, lai vispār saprastu, ko likums un, un normatīvi paredz un prasa. Uh, ja normatīvi būtu vienkāršāki, labāk saprotami, tad eh, uzņēmumi daudz labprātāk eh, tos arī ievērotu, eh, jo tas viņam nesagādātu šausmīgas galvas sāpes. Tātad vienkāršošana, komplicētības mazināšana, tas ir tas, kas nepieciešams. Septītajā punktā vēršamies pie komisijas ar aicinājumu un um, tātad padarīt efektīvāko likumdošanas šo te ciklu, nodrošināt pakāpeniskas uh, atcelšanas uh, klauzulu esamību tiesību aktos, un mani priecēja Timermans kunga atbildi šai sakarā par tā dēvētajiem sunset klauzijas šīm te pakāpeniskas uh, likumprojekta um, atsaukšanas klauzulu Un, eh, nu, viņa sacītais šķiet eh, ir pieņemams arī maniem draugiem sociālistu eh, grupā. Un, nu, tad draudzīsim, ko komisija šajā sakarā mums konkrētu piedāvās. Tātad astotajā punktā vēršamies pie komisijas ar vēlmi izstrādāt prioritāru uh, tādu uzskaitījumu, kuri tiesība akti, kurš regulējums ir visbūtiskākais, pirmkārtām risināms tieši par labu MVU situācijai. Timermans kungs ar savu skatījumu, proti, ka paši MVU būs tie, kas teiks galavārdu par visu šo centienu izdošanos vai, vai izgāšanos. Uh, Eh, ir mums absolūti pieņemams, saprotams un apsveicams. Vairāk neko īsti nesacīšu, uzklausīsim ēnu referentu sakāmo un tad ceru, ka vienosimies par šo atzinumu. Jā, sāksim ar uh, Sanders kundzi, tāds partiju grupa. Jā, paldies eh, priekšsēdētāji. Pirmkārt vēlos sveikt un sumināt un sacīt lielu paldies referentē par uh, Eh, labi padarītu darbu. Eh, mūsu, man kā ēnu referentai no tādas partija grupas šis teksts ir absolūti pieņemams. Es eh, pozitīvi vērtēju tā saturu. Te ir skaidri pamatota saliktas prioritātes, ka tātad ir refita būtība, ir mazināt administratīvā un regulējošā sloga sarežģītību, Mm, zem kā smagi cieš uh, mazie un vidējie uzņēmumi visā Eiropā, uh, visu uzņēmumu absolūtais vairākums, mūsu tautsaimniecības, saimnieciskās izaugsmas un labklājības dzinējspēks. Tieši mazie un vidējie ir tie, kas uh, rāda jauninājumus, kas nodrošina šo sociālo labklājību mm, kvalitāti. Uh, Un mūsu ekonomikas politikai ir jābūt tādai, kas pirmām kārtām uh, domā un, un, un palīdz um, mazajiem un vidējiem. Tālāk par pašu atzinumu vēl, vēl runājot, vēlētos pāris grozījumus tomēr ierosināt uh, referentē, kā rezultātā teksts manā ieskatā taptu labāks. Otrais uh, punkts, piemēram, Eh, šeit eh, mēs nevaram īsti atbalstīt to, ka eh, regulējums ir, ir, tiek noņemts no trases, atsaukts. Drīzāk ir jāuzstāj, ka nepieciešams vislabākais, maksimāli efektīvs regulējums, lai nebūtu nu, vakums, regulējuma trūkums, mm, un tādā veidā tiktu stimulēta jauna darba vietu radīšana. Tālāk piektais punkts Eh, MVU testa efektīva ieviešana praksē. Tām ir jābūt instrumentam, kas tiek lietots eh, apzinīgi, sistemātiski, eh, saskaņā ar principu Think Small First. Un, kā jau teicu, 90, vairāk kā 90-95% Eiropas uzņēmumu ierindojas starp mazajiem un vidējiem. Uh, un par viņiem būtu jādomā vispirmām kārtām, lai kāds tiesība akts kādā jomā tiktu gatavots. Devītais punkts par ietekmes izvērtējumiem. Domāju, ka šeit ir pamats uzdot jautājumu par to, kurš ir īstais brīdis, kad šādu vērtējumu veikšana būtu vispamatotākā, vispiemērotākā ir jāuzdod jautājums par to, kurš brīdis ir tas īstais taisīt ietekmes izvērtējumu, jo tas ir uh, apgro, apgro, apgrūtinoši, tas uh, prasa laiku, um, tas var nozīmēt, ka laiks tiek zaudēts, uh, tiek palaists garām kādas izdevības, kur pretī tad tekstam ceļojot starp institūcijām, caur, caur um, trialogiem šo institucionālo ciklu. Uh, Eh, tiešām eh, no nu, tad ir jāskatās, kurā brīdī būtu vispiemērotāk veikt īstenošanas eh, tātad ietekmes izvērtējumus. Tas bija tas, ko vēlējos sacīt, nu, tādi, nu, nebūtiski, tā varētu sacīt, komentāri. Kopumā esam sajūsmā par sagatavoto atzinumu un referenti varam tikai apsveikt. Ļoti lielā mērā varam to atbalstīt. Eh, Paldies eh, Makentājas kundzei par šo ziņojumu, eh, kuru tagad izskatām. Tas ir labs pamats turpmākām diskusijām. Tomēr man ir zināms grūtības pieņemt saturu šiem ziņojumam, jāsaka atklāti. Šis ziņojuma projekts runā par deregulēšanu. Manuprāt, Eiropas minimālie standarti nevelti ir spēkā. Lai nodrošinātu vismaz minimālu aizsardzības līmeni nodarbinātības jomā, un lai garantētu un aizsardzi, eh, aizsargātu strādājošo veselību. Mums ir e, vairāki tūkstoši cietušo katru gadu. Daudzi gūst nāvējošu ievainojums darba vietā negadījumos. Veselība un darba drošība ir ļoti svarīga, tāpēc mums jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka ir nepieciešamais uh, tiesiskais ietvars, kas nodrošinātu ves, uh, arodu veselību un darba drošību. Esmu ilgi strādājusi arotbiedrībās un zinu, ka MVU ir ļoti svarīgi mūsu ekonomikai. MVU ir ļoti svarīgi izaugsmē un nodarbinātībai, un ļoti bieži mazie vidēji uzņēmumi var daudzas lietas izdarīt daudz labāk un efektīvāk nekā lielāki uzņēmumi. Tomēr pats svarīgākais ir aizsargāt uh, pilsoņu intereses, strādājošo intereses šajā refit procesā, ja tas tiks pārskatīts un restruktūrizēts, tad varbūt mums vajadzētu koncentrēties uz eh, regulējošā ietvarā kvalitāti, nevis kvantitāti. Tālāk. Ir uh, likumdošanas akti, kurus plānots atsaukt, lai padarītu likumdošanu efektīvāku, tad arī sociālo partneru nostāju, kas ir jāņem vērā. Nu, nav gluži tā, ka es tam visam pilnībā piekrītu. Man zināmas bažas eh, rada tas, ka komisija īsti neievēro vienošanos ar sociālajiem partneriem un tādējādi rada precedentu nākotnēji. Nākotnē notiek eh, plānotajām eh, sarunām. Es eh, ieteiktu Makintāras kundzei varbūt savādāk skatījumu pieņemt. Es ceru, ka savā ziņojumā jūs ņemsiet vērā arī citu Eiropas strādājošo interesi neatkarīgi no tā, kāda veida līgums viņiem ir, vai viņi strādā mazā vidē uzņēmumā vai lielā. Mums ir nepieciešama minimālai standarti visiem. Un šeit es nekādas koncesijas negribētu redzēt. Paldies! Ulla Turnes tālāk, Alda. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties mūsu referentei par ļoti labu ziņojumu projektu, kas e, skār ļoti svarīgus e, labākā regulējuma aspektus saistībā ar nodarbinātību. Pilnībā piekrītu referentei, ka labāks regulējums un lielāka darbinieku aizsardzība nav savstarpēji izslēdzošs faktors. Es piekrītu referentei, ka ir jāpārskata likumdošana, un tas var uzlabot atbilstību un nodrošināt arī labāku aizsardzību darbā. Es uzskatu, ka šī ir ļoti svarīga lieta, un man tiešām prieks, ka referente savā ziņojumā to arī skaidri paudusi. Es augsti novērtēju arī referentes koncentrēšanos uz maziem vidējiem uzņēmumiem to, cik svarīgi ir uzlabot ietekmes novērtējums un iespēju ieviest pakāpenisks izbeigšanas klauzulas, kā mēs to tikko dzirdējām no Timermans kunga. Tur, kur tas nepieciešams, protams, ieviešot šīs klauzulas. Tomēr vēlētos redzēt eh, lielāku uzsvaru uz uh, procesu un, uh, no apakšas uz augšu, tātad augšupvērstu procesu šai, šai jomā kur eh, daudzi eh, mazie video uzņēmumi spies ne tikai dzīvot, bet censies izdzīvot, lai izpildītu Eiropas Savienības likumdošanu. Es vēlētos, lai labākā regulējuma procedūrā arī uzņēmumiem būtu teikšana. Es iesniegšu arī atbilstošu grozījumu un es ceru, ka mēs panāksim savstarpēju sapratni. Tāpat būs arī grozījums no manis par to, ka ir nepieciešams ne tikai uzraudzīt likumdošanas e, ietekmi ne tikai cikla sākumā, bet visā procesā. Es ceru, ka mēs arī e, varēsim rast kopsaucēju par šo jautājumu. Bez tām varbūs, varbūt būs vēl daži sīkā grozījumi, bet ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties tālāk pie šī atzinuma un vēlreiz paldies referentē par ļoti labo sākumu punktu. Paldies! Paldies! Eh, Kārī kundze. Esat paldies! Un arī es vēlētos pateikties Makintājas kundzei. Tomēr eh, atkal paies laiks, iekams, eh, mēs varēsim par kaut ko vienoties, un tomēr es uzskatu, ka mums ir ļoti labs pamats diskusijām, kāda ir mūsu dažādo grupu attieksme pret refit. Protams, ka mēs visi vēlamies radīt darbs, jaunas darba vietas, par to mēs vispār nedis, nediskutējam. Otrs jautājums ir, e, dažādām grupām ir dažāds skatījums uz kvalitāti šīm darba vietām, un tas arī attiecās uz refit. Uh, Bet eh, varbūt tagad pozitīva piezīme. Mēs esam pilnīgi viensprāts tajā punktā, ka likumdošanai ir jābūt skaidri saprotamai, vienkāršai un viegli izpildāmai. Jo, protams, gan darba devēja, gan darba ņēmēja tikai gūs no tā, ka mēs veidojam tādu likumdošanu, kur visas puses var saprast. Tāpēc es uzskatu, tas ir ļoti labs mērķis šajā refit ziņojumā. Nākamais, lasot komisijas komentārus, darba ņēmēji ļoti daudz ir zaudējuši salīdzinot ar IFIT šodien. Tātad eh, likumdošanas uh, par eh, darba vīdi ir pietiekami daudz, piemēram, tomēr nav pietiekami sakārtot likumdošanu par eh, kancerogēno vielu klātbūtni darba vietās. Nākamais atšķirības dažību valstīm ir būtiskas un arī dažādu dalību valstu darba tirgus ir stipri atšķirīgs. Mums ir nepieciešams veicināt tādu sociālo dialogu, kurā visas iesaistītās puses vēlētos uzlabot darba vidi, bet arī darba tiesības. Uh, Es saprotu, ka dalību valstīm šeit ir tā kā iespēja doties tālāk nekā Eiropas Savienības piedāvātā likumdošana, un tomēr tās to nedara. Kāpēc es vispār par to runāju? Komisija vienmēr saka, ka kādā veidā mēs varam izmantot šo refit, ir tāds, ka mums ir jābūt viensprātis. prātas. Protams, mums ir jāizveido minimālie standarti, bet dalību valsts tad var iet un doties tālāk. Ja mēs vēlamies stiprināt darba vidi un darba ņēmēju tiesības, tad vēlējos tikai pateikt, ka es iesniegšu veselu virkni grozījumu. Jā, es saprotu, ka dalību valsts var doties tālāk nekā tikai komisijas ierosinātie priekšlikumi. Es saprotu, ka komisija vēlas labāk aizsargāt darba tirgu Eiropā, bet ar to jau vien nepietiek. Jā, bet, nu, protams, paldies referentai. Uh, thank you, Madam Zanoka. For... Paldies, Ždanoks kundze, zaļajo vārdā. Paldies. Runāju Džīns Lamberts vārdā, kas ir ēna referente par šo ziņojumu, bet, diemžēl, nevar būt šeit šodien. Paldies referentei par eh, šiem um, ieteikumiem, bet mums ir atšķirīgs skatījums uz šīm lietām. Mēs varam atbalstīt tās lietas, kas ir skaidri uh, formulētas, kas varētu uzlabot arī īstenošanu vietējā līmenī. Mēs arī piekrītam, ka nevajadzētu mazināt veselības uh, drošības standartus, bet uh, mēs redzam pretrunas atzinumā Respektīvi, mēs vēlētos uzsvērt to, ka uh, direktīvas par darba laiku un par maternitāti ir veselības un darba drošības joms direktīvas. Līdz ar to mēs nevaram uh, apš, pie, piekrist eh, tam, ka tiek apšaubīt viņa pastāvēšanas nepieciešamība. Tāpat arī ideja, ideja par samērīgu aizsardzību ir paradoxāla. Mums ir arī nopietnas bažas par to, ka normatīvā vienkāršošana ir kā priekšnosacījums vai aizbildinājums, lai varētu mazināt aizsardzību būtiski svarīgos jautājumos. Tāpat arī nevaram atbalstīt nekādus priekšlikumus, kas eh, pieļauj to, ka darba standarti varētu būt eh, konkurences uh, konkurences eh, temats. Tie, tie ir galvenie iebildumi, kas mums ir. Paldies! Laura Agēja tālāk. Jums nav nekas sakāms. Nē, labi. Šons Saimons, sociāldemokrāta. Paldies, priekšsarētāji! vēlos pievienoties tiem, kas uh, izteica apsveikumus manai uh, kolēģei no man reģiona uh, eh, Makintājas kundzei. Es nepiekrītu saturam, bet uh, ziņojums ir ļoti konsekvents un lakonisks. Tas man patīk. Viena no lietām, ko iemācījos šai salīdzinoši īsajā laikā, ko esmu šeit Eiropas parlamentā Eh, sauksim lietas īsajos vārdos. Šī frāze var, eh, var tikt atbilstoši arī tūkota franču valodā. Eh, man to atgādina Makentājers kundzes fāze, ņemot vērā, ka Timermans kungs ir sociālists daudz punkts. Un tad es teiktu sociālistu vārdā, ka tas nemazināsies laikam ejot šeit eh, mēs varam diskutēt ilgstoši, vai Timermans kungs ir, ir bijis vai nav bijis sociālists, un vai tas, ko viņš dara, ir vai nav sociālistisks. Un vai tas, ko viņš dara, vai kas viņš ir bijis vai nav bijis, nu tā mēs varam bezgalīgi diskutēt, bet tas ir tikai frustrējoši un bezjēdzīgi. Es domāju, ka ir pietiekami skaidri tiem, kas sēž zāles šajā pusē un dēvē sev par sociālistiem, ka ne jau tas, ko Timermans kungs dara, ne jau tas visiem liekas pārāk sociālistiski. Un nav jau arī tā, ka vienkāršošana, par kur viņš runā, uh, Viņš saka, ka tā nav deregulācija, bet gan vienkāršošana, un Makintairs kundze ļoti skaidri eh, par vienkāršošanu runā savā ziņojumā. Nu, tas nav tik vienkārši, ka vienkārši vienkāršojot var uzlabot. Tā nevienmēr notiek. Pasauli nav veidota tādā veidā, ka ir mazie vidējie uzņēmumi, kur uh, Eh, saskarās ar milzīgu sarežģītību, un ja mēs to novēršam, tad pasauli viņiem kļūs labāk. Ir, piemēram, ļoti liela uzņēmuma, kuri darbojas eh, tirzniecībā vai tieši eh, rada šādu sarežģītību un izmanto šo sarežģītību par labu sev, kas nāk par sliktu cilvēkiem kas strādā, piemēram, aģentūra darbinieku direktīvu tieši sarežģītība ir tā, kas ir eh, problēmas būtība. Un visa programma, kas balstās uz to, kā vienkāršojot mēs varam uzlabojot no normatīvā eh, viedokļa, es teiktu, ir kaut kur pārāk vienkāršota līdz analfabētiskam. Un tas, kas uh, ir izlaists Ehm, muskuļu skeletu slimības, vēl eh, tiesība akti, kas tika izmest ārā, tā nav vienkāršošana, tā nav uzlabošana. Tā ir būtiskas vienprātības eh, mazināšana, kas ir izveidojusies ilgāku laiku šajās iestādēs un sociālajiem partneriem. Un es nedomāju, ka tas ir tik gudri, kā Klimermans kungam pašam liekas, kā tas ir. Kaut arī es saprotu Makintājas kundzes eh, pozitīvo ziņojumu, es domāju, tur ir nepieciešams pārdomāt vēlreiz. Ma Matēna kungs. Merci, Madame le Président. Pateicos eh, priekšsēdētāji Nu, mēs tā sakautrējamies, kad uh, mēs eh, saņemam komplimentus, bet Makintēras kundzi varu tiešām apsveikt un sacīt bravo, bravo, bravo. Vienkārši apsvēruma dēļ uh, eh, 90% strādājošo darbojas tieši mazajos un vidējos uzņēmumos, kur vienkāršošana ir absolūti nepieciešama. Uh, Eh, kur ir mazāk kā 20 tātad algas saņēmēji, lai, kuri vienlaicīgi tātad veic saimniecisko darbību un tāpat laikā administratīvās funkcijas eh, pilda. Viņiem noteikti, viņi ir pelnījuši dzīves atvieglošanu un mēs negrasāmies aizmirst par profesionālajām slimībām, darba traumām, par sociālo nodrošinājumu. Nē, varbūt sociālistu kolēģiem patiktu to mums aprādīt, bet mēs to negrasāmies aizmirst. Makintēras kundze mm, ņem vērā visus iespējamos ap, apsvērumus tādā prātīgā, inteliģentā veidā, uh, saprātīgā veidā. Un lūk, uh, elementārs piemērs. Uh, viena valsts, kas nav Eiropas Savienībā, ir spējusi uh, sasniegt visus šos rezultātus, tā ir Šveica, ar darba kodeksu, darba likumu, kurā ir tikai 50, tātad tikai mazākā 100 lapuses, 90 lapuses. Vakintērs kundze? Paldies! Vēlos pateikties visiem par viņu komentāriem. Ļaujiet man pavisam īsi iziet cauri tiem. Sandars kundze, eh, augstu novērtēju jūsu komentārus par MVU testiem un par to, cik saulēcīgiem jābūt ietekmes novērtējumiem. Ar nepacietību gaidu jūsu grozījumus. Gorijas kundze, veselība un drošība ļoti svarīga, es pilnībā piekrītu. Un ļoti konkrēti sacīju, nemazinot eh, nodarbinātības un veselības un drošības standarts. Es nevaru vēl stingrāk to pašu pateikt. Es pilnībā piekrītu, ka mēs nevēlamies mazināt veselības un dr darba drošības standarts. Gerijas kundze un Sanders kundze sacīja, ka viņām nepatīk deregulācija. Nu, tas ir grūti pieņemt. Ja mēs samazināsim likumdošanas apjomu, lai padarītu to vienkāršāku un vieglāk izpildām, tas tomēr nozīmēs savā ziņā deregulāciju. Uh, Varbūt jūs varat eh, palīdzēt eh, savādāk formulēt šīs lietas, varbūt, ka mēs eh, savādāk skatāmies uz šīm lietām katrs savā valodā, bet varbūt mēs varētu apspriesties, lai saprastu īstu, ko jūs vēlaties panākt. Varbūt mums nepieciešams vēl pārunāt šīs lietas. Paldies Turnes kundzei par viņas komentāriem, atkal uzsverot to, cik svarīgi ir veselība un darba drošība. Uh, Es piekrītu visiem, es tāpat ļoti atzinīgi vērtēju grozījumu par augšupvērstu pieeju un sarunām ar iesaistītēm pusēm tas būs ļoti noderīgi. Un jūs pieminējāt arī to, ka ir jāuzlabo ietekmes novērtējums visā likumdošanas procesā. Ja mēs varētu tur precīzāk uzrakstīt, tas tiešām būtu ļoti labi. Uh, Paldies, ka pieņemat eh, to vēlmi eh, skaidrāk likumdošanu formulēt un ka jūs vēlaties pateikt, ka dalība valsts vēlas darīt to, ko grib. Nu, manuprāt, šī ir tā joma, kurā dalība valstīm ir jāļauj eh, pieņemt likumdošanu. Nav jau tā, ka visam ir jānāk no Eiropas. Un tādējādi es pārēju pie Šona Simona, kolēģi no Rietu Midlands Jāsaka, ka Timermans kungs ir tāds sociāls, kas man, kāds man patīk. Un tad, kad jūs konkrēti runājat par frizieru veselību un darba drošību, tad Timermans kungs bija tas, kurš sacīja, ka ja jūs vēlaties frizieriem likumdošanā standartus savā valstī, lūdzu, Tas, manuprāt, e, labi sakrīt ar Kerijas piedzīmi, ka ja dalība valsts vēlas kaut ko darīt, tas ir pieņemami, lai viņas rīkojas, bet tas nav kaut kas tāds, kur ir nepieciešama likumdošana Eiropas mērogā. Es domāju, ka varbūt e, Šons Saimons piekritīs, e, ja Un, ja nē, tad Timermans kungs varbūt viņu varēs vēlāk pārliecināt, ka neskatoties uz dažām domstarpībām, mēs tomēr varam atrast iespējas eh, meklēt kompromisus šeit. Es piekrītu visam praktiski, ko jūs sacījāt, bet, nu, protams, nepilnībā visam. To jūs cerams sapratīsiet, bet uh, reakcija no jums bija ļoti konstruktīva un paldies jums par to. Grozījuma termiņš 26. mārts, tātad divas dienas vēl atlikušas nodarbinātības komitejā izskatīšana 28. maijā, pieņemšana jūrija komitejā, kas ir vadošā komiteja 16. un 17. jūnijas. Tāds ir kalendārs. Esam nonākuši līdz 14. punktam darba kārtībā par FC, Eiropas Strateģisko investīciju fondam. Un dodu vārdu referente Jožlavieckas kundzei. Lūdzu, vārds jums. Thank you, madam. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms eh, vēlētos pateikties eh, pilnīgi visiem kolēģiem, kuri ir iesnieguši grozījumus. Pavisam kopā to ir 367 un eh, tiešām vēlētos pateikties ēnu referentiem. Uh, ar kuriem mēs eh, pavisam drīz uzsāksim darbu pie kompromisa grozījuma teksta sagatavošanas. Vēlētos pateikties arī šīs komitejas sekretariātam, kas ir ļoti daudz palīdzējis. Tātad eh, atzinums par Eiropas strateģisko investīciju fondu tiek sagatavos pēc tā saucamās ātrās procedūras, un mēs jau nākamajā sēdē par to balsosim. Bet uh, Tātad, kā jau es teicu, mēs jau pagājušajā nedēļā sākām strādāt pie kompromisa grozējumiem. Manuprāt, kompromisa grozījuma pieņemšana būs ārkārtīgi būtisks moments, īpaši, ja tos atbalstīs pēc iespējas plašāk politisko grupu spektrs, jo ekom un budžeta komitejās arī šis jautājums tiek izskatīts. Un eh, šīs komitejas eh, katra ir saņēmusi pār par 1400 grozījumus, un viņiem, būs, viņiem ir milzīgs darba apjoms. Tāpēc, kolēģi, es vēlētos, lai mūsu komiteja Empul tiktu sagatavots pēc iespējas ātrāk un tiešām tiktu ņemts vērā šajās atbildīgajās komitejās. Tāpēc eh, savā atzinumā es galveno vērību pievērsu tieši tiem priekšlikumiem, kuri e, izkristalizējās jūsu grozījumos, bet ņēma vērā arī diskusijās izskanējušās tēmas. Es vēlējos uzsvērt vairākas prioritātes. Pirmais - jauna darba vieta radīšana. Tas ir mūsu komitejā varbūt pat e, nozīmīgākais uzdevums un darba vietu radīšana ciešā mērā saistīta ar ekonomiskās izaugsmas stiprināšanu ES. Tas ir ļoti svarīgi, un par to runā arī ESIF pirmais punkts. Tagad par investīciju komiteju un ESIF valdi. Mēs vēlamies, lai viņiem būtu iespēja novērtēt iesniegto priekšlikumu atbilstību darba vietu radīšanas kritērijiem. Tas parādās trešajā pantā, Vēl bez tam ESIF eh, būtu jāatbalsta tādi projekti, kuros eh, jauna darba vieta radīšana tiešām nes pievienoto vērtību un kam ir, ir sociāli būtiska nozīme. Par to runiet piektajā fonda izveidas pantā. Vēl bez tam esam uzmanību vērsuši arī uz fonda darbību. Uh, un kā šis fonds atskaitīsies parlamentam un kāda būs šo atskaišu regularitāte. Par to runie 10. un 12. pantā. Nākamais, kā ESF sadarbosies ar Eiropas investīciju banku, kura šim fondam dod tādu pamat stūrakmeni, jo fonda izveidas nolūks kā to jau iepazīstināja vairāk komisāri, ir tieši atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, tikai otrajā vietā radīt jaunas darbvietas, kaut arī tas ir cieši saistīts. Es eh, vēlētos pakomentēt vēl divus jautājumus. Viena no politiskajām grupām uzsver atkal un vēlreiz, lai mūsu komitejas dokumentā būtu ierakstīta klauzula par to, ka fonda līdzekļus izmantot varēs saskaņā ar tā saucamo geogrāfiski koncentrēto principu. Man šī pieeja ir pilnīgi nepieņemama. Kā jau jūs zināsiet, Eiropas Savienībā ir ļoti, ir vairāk fondu, piemēram, struktūra fondi, kuru izmantošana tieši balstās uz mazāk attīstīto reģionu atbalstīšanu. Un, eh, protams, ka um, dalību valsts izmantošā fonda līdzekļus var stiprināt vājos reģionus. Tomēr šis fonds ESIF ir pavisam cita tipa. Tā uzdevums ir piesaistīt privātos spēlētājus, tāpēc eh, mūsu stratēģija arī uz to balstās ir vesela virkne ļoti labu projektu reģionos, kas varētu ietekmēt pozitīvi darba vietu radīšanu, bet kompromisos parādās tā saucamie vāja reģioni, kurus varbūt tiešām mēs nevaram izslēgt no šā teksta. Ir viena politiskā grupa, kura visu laiku atsaucās un piemin, vēlas, lai labākas darba vietas, tikko aizstāts ar jēdzienu kvalitatīvākas darba vietas. Un man tiešām ir zināmas šaubas par šā jēdziena iekļaušanu tekstā. Mēs runājam par jaunu darba vietu radīšanu. Kā tad mēs definēsim labāku un kvalitatīvāku darba vietu, ja nav bijis šajā konkrētajā vietā un nozarē darbs? Tā tad mēs varam runāt par nodarbinātības nosacījumiem, mēs varam runāt par nodarbinātības priekšnoteikumiem, un eh, tas jau ir mūsu komitejas uzdevums, bet varbūt šīs divas manas vārdā nesauktās darba grupas varētu tomēr vismaz apsvērt, izlasīt um, un akceptēt kompromisa priekšnekumus. Un eh, tiešām ceru, ka eh, tikai tad ekon un budžet, kas ir eh, vadošās komitejas, atbalstīs mūsu atzinumu. Un vēlreiz noslēgumā vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem. Es zinu, ka mums vēl būs jāstrādā daudz, bet paldies. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Marija Havārdī lūdzu. Paldies, prieksēdētais kundze. Vispirms es vēlētos gan pateikties, gan arī uzteikt mūsu referenti, jo viņai tiešām ir izdevies panākt ātrās pieņemšanas un izskatīšanas procedūru. Un arī mūsu ieguldījums ir bijis pietiekami liels. Un jūsu piedāvātie kompromisi ir svarīgi tos izskatīt paturot prātā stratēģiskās prioritātes. Jo atcerēsimies, ka ESIF galvenais uzdevums ir radīt darba vietas un kvalitatīvas. Un ESIF arī uzsver to, cik svarīgas ir prasmes, cik svarīgi ir investēt sociālajā jomā un, protams, MVU. Runājot par pārvaldību, Uzskatu, ka mūsu komitejā izdosies vienoties par to, ka ir ļoti svarīgi paraudzīties uz ESIF investīciju komitejas sastāvu. Jo tiešām ir svarīgi, lai šajā komitejā strādājošie cilvēki ņemtu vērā to, kā dažādi projekti ietekmēs darbus, darba vietas un sociālo dimensiju. Par investīciju platformām. Ja šīs investīcija platformas būs pareizi veidotas, un tas jau arī parādās jūsu priekšlikumā, ja šīs platformas būs pareizi veidotas, tad tās var kļūt par ļoti spēcīgu motoru jaunu darba vietu veidošanai un ekonomiskai attīstībai. Un visbeidzot, par to, kādu skatu punktu izvēlēties. Mums patīk, mūs uzrunā, ka e, jūs esat izvēlējusies tādu skatījumu, lai ESIF ņemt vērā arī kohēzijas fonda piedāvāto, jo, jā, atcerēsimies, ka ESIF galvenais nolūks ir atbalstīt augstas raudzes investīciju projektus. Vienlaicīgi, un tas parādās arī starptautiskās uh, darba organizācijas ziņojumā. Tātad šajā ziņojumā parādās ideja, ka ja ESIF pievērsīs nepieciešamo uzmanību tiem reģioniem, kuras krīzes skāras vismagāk, tad šā fonda izmantojums būs labāks. Es nesaku, ka šiem reģioniem ir jābūt vērstai galvenajai prioritātei. Es tikai saku to, ka projekti, kurus iesniegs krīzes vairāk skartie reģioni, tos vajadzētu izskatīt pēc ātrās procedūras principa. Tiem ir jābūt pirmajiem izskatītajiem, jo tādējādi mums izdosies izvairīties no sociālās spriedzes veselā virknē Eiropas reģionu. Es nesaku vēlreiz, nesaku, ka uh, projektiem no krīzes vairāk skartiem reģioniem ir jābūt izskatītiem kā prioritējumiem, un tomēr tiem ir jābūt izskatītiem fiksi. Prieksēdētāji. Nākamā Ulrika Trebēsils. Vispirms es vēlētos e, pateikties referentei par ļoti lielu grozījumu eh, apjomu samazināšanu līdz eh, saprātīgam skaitam, un eh, tādējādi mums ļoti konstruktīvi veidojās sadarbība. Principiāli ir tā, ka uh, Mēs noraidām FC, jo neticām šīs programmas realizējumībai. Protams, ka mēs nevaram novērst šādu fondu izveidošanu, līdz ar to centīsimies atbalstīt tādu saprātīgu kompromisu, ar kuriem mēs varam sadzīvot. Mēs vēlamies vēlreiz uzsvērt, ka tirgu ir jārada konkurētspējīgi produkti, un uh, šis prasījumu katalogs eh, īsti neiet kopā ar šiem mērķiem. Piemēram, inovācijas un eh, izglītības jomā mērķi un sociālā uzņēmēja darbība eh, Eiropa 2020, nu, tas varbūt ir atbalstāms pats par sevi, bet EFSI kontekstā tas nedarbosies. Uh, Uh, diemžēl struktūra reformas nav priekšnosacījums, lai varētu piedalīties FC programmā. Es domāju, ka mums nevajadzētu aizmirst par šīs krīzes cēloņiem, kas mums ir Eirozonā. Un tāpat kā iepriekš vēlos atgādināt, ka struktūra reformām būtu jābūt kā priekšnosacījumam. Vēl viens sarežģījumus redzu attiecībā uz kvalifikācijām, kas svarīgas ir darba tirgus kontekstā izvēlēties vadošo personālu. Mums ir galvenokārt jārada darba vietas. Nelikt eh, primāri Eh, tikai kvalitatīvās darbvietas kā mēģis. Mums ir milzīgs bezdarbs Eirozonā. Tur būt, mēs nevaram atļauties būt tik izvēlīgi. Un tāpat arī par prasībām, kas tiek izvirzītas projektiem, tīpaši attiecībā uz eh, radīto darba vietu kvalita kvalitāti vēlos brīdināt. Ja šī EFC FC programma tiešām kaut ko ietekmēs eh, tad mēs, e, mums vajadzētu šeit e, e, plānot palīdzību, atbalstu MVU, nevis apgrūtināt viņus ar jaunām prasībām. Bet es ceru, ka mēs varēsim atrast kompromisus un paldies vēlreiz referentē par paveikto darbu. Paldies! Thank you. Paldies! Šambo kungs no Aldas. Muchas gracias, senora presidenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Labi, tā tad, kur sākt? Vispirms mums ir jākonstatē, kāda tad ir patreizējā situācija un ko darīt. Manuprāt, šajā iniciatīvā, kas, manuprāt, ir ļoti laba un to jau atbalsta visas politiskās grupas, ir tādas kā divas e, vadlīnijas. Viena apgalvo, ka tiek radīts jauns investīciju fonds un e, tie fondi, kuri jau eksistē, saņems kvantitatīvā atvieglojuma formulas dēļ papildus līdzekļus ka ir svarīgi runāt arī par pozitīvajām sekām, un eh, tomēr tas nav Junker uzdevums, un tas nav tas, ko Junkers ir piedāvājis, un arī tas, ko sagaida iedzīvotāji. Un tomēr šeit eh, mēs runājam par īstermiņa šoka pasākumu kopumu, ar kuriem tiks mēģināts atkal īslaicīgi risināt milzīgo bezdarbu. Bet kā būs ar tādiem projektiem, kas tiešām ļautu bezdarbu atrisināt ilglaicīgi? Ļoti uzmanīgi uzklausīja referents teikto, un ziņojums ir ļoti labs. Tātad, kā ar īslaicīgiem pasākumiem nodrošināt ilglaicīgus rezultātus darba tirgū? Mēs eh, tomēr uzskatām, ka šī šoka terapija atmaksājās tikai tad, eh, ja pacients jau ir gandrīz miris. Mēs nedrīkstam eh, pieļaut naudas izmešanu vējā un nedrīkstam arī nodarboties ar labdarību. Ir jādara viss, lai īstenotie projekti iedzīvotājiem nestu pozitīvas pārmaiņas un ilglaicīgi bezdarba samazināšanu. Ko tas pēc būtības nozīmē? Uzskatu, ka mums ir jāizveido tādas struktūras, kas mums ļautu bezdarbu samazināt, un nevis tikai tādas īslaicīgas oscilācijas. Es eh, runāju par administratīvajiem reģioniem, Vienmēr šādas administratīva reģiona ir mākslīgi radīti, bet iespējams, ka iemesli, kāpēc tādā vai citā reģionā ir bezdarbs, nav risinām reģionu un varbūt pat ne nacionālā līmenī uzskata, ka mums ir jāsamazina bezdarbs īpaši tā saucamajos bezdarbs kartajos reģionos. Tagad par darba vietu kvalitāti. Ko tad nozīmē kvalitatīvs darbs? Ko tas nozīmē patreizējās krīzes apstākļos, kad darba pat nekāda, pat ekvalitatīva nav? Uzskat, ka daudz labāk būtu runāt par darba vietām. Punkts bez jau kāda īpašības vārda, jo jau kāds īpašības vārds šajā kontekstā izraisīs problēmas vienai vai citai pusē. Ja nu mēs vēlamies kādu īpašības vārdu pielikt klāt vārdam darbs, tad labāk runāsim par ilgtspējīgu darbu. Līdz ko mēs sākam runāt par kvalitatīvu darbu, tad ir jāsāk diskutēt par to, ko tad šis jēdziens kvalitatīvs darbs sevī ietver, uh, mēs zaudēsim eh, laiku, mēs zaudēsim enerģiju un gala beigās, vai tas tiešām radīs darba vietas, nezinu. Tas ir tas, ko vēlējos no Alda grupas piebirst. Un visbeidzot, šī te ESIF valde, uzraudzības komiteja un kāda cilvēka tajā strādās. Tajā strādās cilvēki, kas eh, kā eksperti būs darbojušies jau dalību valstu līmenī. Un mēs vēlamies, lai eksperta mandāta definējums būtu pietiekami plašs, pretējā gadījumā atkal mēs radīsim šķēršļus, radīsim papildus birokrātisko slogu, apgalvojot, ka mēs nevēlamies, lai dalību valsts veic ESIF uzraudzību, bet gan citas vienības. Arvien vairāk eh, birokrātijas un patiesībā mēs nevis samazinam administratīvo slogu, bet tikai to palielinam. Tātad mūsu grozījumi tiešām galvenu uzmanību vērs uz manis pieminētajiem momentiem. Vai ir kāds, vai jautā priekšsēdētāji no GNGL? Nē. Tad dodu vārdu Kavanas kundzei no zaļo grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties referentei par ļoti konstruktīvo sadarbību. Es ļoti augsti vērtēju šādu profesionālu attieksmi, tik sarežģītā un kā no diskusijas redzam arī um, atšķirīgā viedokļa ziņā, atšķirīgā darbā. Un domāju, ka šeit būs noteikti arī ievērojami uzlabojumi vēl dokumentā Mēs zaļie vēl neesam īsti līdz galam apmierināti ar šo tekstu, tā es gribētu formulēt. Šeit ir vairāk eh, vietas, kur mēs, eh, domāju, varam vēl atrast kompromisus, un mēs vēlamies uzsvērt, ka ne katra investīcija ir laba investīcija. Investīcija ir jābūt mētiecīgai un jādod ieguvums Eiropas pilsoņiem investīcija veikšana nav pašmērķis. Līdz ar to mēs vēlamies vēl pastiprināt uh, uzsvaru uz to, kāds tad ir mērķis šīm investīciju fondām. Viens jau tika pieminēts, Eiropa 2020, ļoti svarīgi mērķi, klimata pārmaiņas, eh, nabadzības apkarošana, eh, eksistenciāli svarīga darba vietu radīšanai, pētniecība un izstrāde. Nu, šeit ir jāizkļauj arī tā sauktā no damage eh, klauzula, kas nozīmētu, ka kādas investīcijas būtu arī jāizslēdz, ja tās ir skaidri kaitējošas eh, videi, piemēram. Tas ir priekšlikums, ko mēs kā zaļie iesniedzām. Un eh, referenti jau arī pieminēja, tur mēs atsaucamies uz starptautiskās darba organizācijas pētījumu par koncentrāciju, koncentrēšanos uz reģioniem Eiropā, kur ir īpaši liela nabadzība, kur jebkāda e, ietekme no FC ieguldījumiem būtu tad, ja šādas investīcijas būtu tieši tajos reģionos, kur ir ļoti augsts bezdarbs un specifisks sociālās problēmas. Un vienlaicīgi, un mēs liekam uzsver tieši to, ka vienlaicīgi uh, jāveic arī pasākumi eh, darba tirgo attiecīgais dalību valstī atbalstošie pasākumi ar prasmju veidošanu un apmācībām. Mēs tieši vēlamies uzsvērt šo reģionālo aspektu, kas ir nepieciešams, un tas balstās uz starptautiskās darba organizācijas eh, pētījumu. Un to mēs uzsversim ne tikai šeit, bet arī citās komitejās, kas skata FC jautājumu. Un es domāju, ka mēs visi kopā arī vēlamies eh, šī fonda potenciālu maksimāli izmantot. Un tāpēc eh, mums ne tikai rūpnieciski, eh, bet arī sociāli ir svarīgi likt uzsvaru. Uh, Trešā lieta, kas mums ir svarīga bez ilgspējīgas izaugsmas un eh, eksistenciāli svarīgajām darbvietām un pievienotās Eiropas vērtības, bet arī demokrātiskās uh, eh, aspekts, piemēram, partnerības principu iekļaušana, kā tas ir kohēzijas politikā, respektīvi vietējo un reģionālo dalībnieku iesaistīšana, sociālo partneru iesaistīšana, iesaistīšana pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana lēmumu pieņemšanā par šo fondu un arī uh, spēcīgāka Eiropas parlamenta iesaiste atlasē, respektīvi ekspertu atlasē par sociālām eh, jautājumiem eh, tie, kas eh, tad, eksperti, kas būs iekļaušai padomē vai valdē, kas lēms attiecīgi vēlāk. Mums ir vairāki citi grozījumi vēl iesniegti, kā uzlabot interešu konfliktu jautājumā, dzimumu līdztiesība, pilsoniskās sabiedrības platformas veidošana. Tur mēs labi apzināmies, ka šie priekšlikumi varbūt neradīs vairākumu atbalstu, bet esmu gatavi runāt par konstruktīviem kompromisiem. Paldies arī par līdzšinējo ļoti konstruktīvo sadarbību. Thank you, Laura Agija, EFTD. Jā, nākamais eh, kolēģis, kolēģe. Paldies, saka Agējas eh, kundze. Uh, Liels paldies autorei. Paldies par brīnišķīgo sādarbību. Tā mums sekmējās ļoti efektīvi. Ir ņemti vērā tie priekšlikumi, kādus pauda mana grupa, kaut arī dažbrīd mūsu viedokļi ievērojami atšķīrās. Mūsu uzstādījums bija caurskatāmība, atklātība, un noteikti esam gatavi uz kompromisiem, ja tas būs absolūti nepieciešams, par to nav runas. Mikro uzņēmumi vēlējāmies, lai to liktenis tiktu īpaši izcelts. Mēs vēlamies, lai tekstā tiktu skaidri pasacīts, vai šis fonds dos kādu ieguldījumu regālajā ekonomikā vai nedos. Ja dos, tad ko tas konkrēti atbalstīs mazos uzņēmumus, mikro uzņēmumus? Uh, tā, lai lasītājam, cilvēkam, pilsonim būtu skaidrs, palīdzēs viņam kāds vai nepalīdzēs. Un mēs eh, absolūti cienām un respektējam to, kas ir paveikts līdz šim brīdim, bet, nu, eh, mums ir savs viedoklis, savs skatījums, jautājumi nebūtu nav vienkārši par nodarbinātību citas eh, komitejas uzskata, ka šeit vairāk no svāra ir eh, tieši tādi ekonomiski apsvērumi un netik daudz eh, būtu jātērē laiks runājot par darba ņēmējiem, nodarbinātību. Nē, lietas ir jāskata kopsakarā. Kas ir darba vietas? Darba vietas ir reāli cilvēki, kas strādā, veic darbu, tie ir, bezdarb, tie ir bijušie bezdarbnieki iespējams. Šeit ir resursi attiecīgi jāplāno un jāvirza. Ja runājam par reģionālo skatījumu, vai um, tiks vērtēts tieši uh, iespējas uz, uz, uz reģioniem, kāds, uh, kāds varētu būt uh, šim te fondam, vai tiks kaut kādā veidā mērīta šī atgūšanās pēc krīzes, uh, Ehm, vai arī tiks vienkārši īstenoti kaut kādi atsevišķi mega projekti un, un, un tas arī viss. Patiesi vēlamies sadarboties ar ikvienu kolēģi, lai teksts tiktu attiecīgi papildināts ar to, kas ir eh, nepieciešams. Mm. Es vēlētos vēl tikai pasvītrot cik svarīga ir izvēles brīvība, lai tie, kas eh, šo, šos politiskos plānus kaļ, lai viņu iespējas rīkoties eh, netiktu mākslīgi ierobežotas. Tātad, vēlreiz. šis fonds ir jāliek lietā prātīgi jāizmanto, lai atrisinātu pēc iespējas vairāk sarežģījumu un, un problēmu un grūtību, kas joprojām nomāc Eiropu šajā pēckrīzes laikā. Paldies! Paldies, Gijamam Balašam vārds! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par paveikto darbu dokumentu autoriem! vēlējos izteikties par diviem jautājumiem, kas mani īpaši satrauc. Pirmkārt, geogrāfiskais aspekts, jo kopš 8. gada mēs vērojam, ka tīri eh, geogrāfiskajā izteiksmē Eiropas valsts attālinās viena no otras. E, Eirozonas iekšienē tas ir uzskatāmi redzams. Eh, ir eh, tātad valstiski instrumenti, re, tātad, re, atka, tātad reinvestēšanas atbalsta instruments, uh, Eh, vairās, vairākās valstīs tiek efektīvi lietots. Un eh, šim mūsu piedāvājumam ir jābūt kā tādam amortizatoram, kā tādam papildinošam elementam līdzās vienotajam tirgum. Eh, ja mēs pilnībā ignorēsim šīs geogrāfiskās reālijas, tad mēs pieļausim to, ka problēmas iesakņojas un, un kļūst nepārvaramas un, un uh, Ehm, šeit eh, ne, nevēlos runāt par eh, subsīdijām klasiskajām, par, par kaut kādām eh, reģionāliem projektiem. Otrs jautājums, kas manis atrauc, tas ir otrais apsvērums tīri viendabības teksta saskanība, iekšējā saskanības vārdā vēlos vēlētos, lai būtu saskanīgi šie te priekšnosakījumi, kas te ir uzskaitīti struktūrālās reformas um, un citi, bet kas ar to konkrēts tiek domāts reformas darba tirgu, Um, nu, raksim dziļāk, ka uh, ir valstis, kur demografiskais uh, stāvoklis ir uh, lielisks, augšupējošs, ir valstis, kur ir pretēja tendence, ir valstis, kur izglītības sistēma ir labi reformēta, ir valstis, kur tas ilgstoši nav darīts, kur valsts ir īstenojuši fiskāli atbildīgu politiku un kur nepārāk. pārāk Te ir šie priekšnosacījumi daudz un dažādi un kopā salikti tie veidošo te fonu, mm, to kontekstu, kādā valsts atrodas. Un lai mēs atrisinātu, reaģētu uz šīs dienas izaicinājumiem, nepietiks vienkārši ar to, ka tiks pa labi pa kreisi piešķirtī kādi līdzekļi. Paldies, paldies. Pabeidzāt savu sakāmo, ja? Vārds Dominikam Martānam. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze, pavisam īsi. Man rodas iespējas, ka eh, šeit ir vietā atgādināt eh, ko Eiropas Savienība jau kopš 2008. gada nav īstenojusi. Jun Junkers uh, grasās īstenot tādu kā šoka terapiju, milzīgu naudas summu uzgāst virsū tautsājumniecībai un cerībā, ka tā atdzīvosies, sāks pukstēt un darboties. Bet tā patiesā summa, tā reālā nauda, kas ir Junkera rīcībā, ir stipri mazāka. Pārējais ir, ir ir tāds, nu, tāds uh, vēlamības cerību izteiksmē pievilkts cipars. Um, nu, tad, tad, tad uh, tas ir tas, cik viņš vēlētos naudas piesaistīt. Nu, es, es, es varu vēlēties vēl vairāk. Uh, tā kā man rodas iespējas, ka, nu, tā ir tāda vēlmja domāšana, skaisti vārdi lielā mērā. Uh, un man ir pamatots aizdoms, ka tas īsti nedarbosies. Paldies, eh, esmu pārliecināta, ka Jašļovickas eh, kundze noteikti vēlēsies rēģēt uz kolēģu sacīto. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Ja runājam par kolēģu komentāriem, tad es tos ar lielu rūpību uzklausīju un ņēmu vērām. Ehm, tas lielā mērā saskana ar to, kas tika pausts eh, ēnu referentu sanāksmē, mm, tās pašas atziņas. Rodrīgeses kundzei varu sacīt, lūk, ko no sirds esmu pārliecināta, ka šis fonds uh, ir labs, eh, labi izplānots un ņemot vērā to, ka būs uh, ļoti profesionāls eh, projektu atlases eh, panelis. Eh, man nav šaubu, ka tas viss notiks kvalitatīvi. Un esmu arī optimistiski noskaņota par šiem grūtībās esošajiem reģioniem. Daži tātad vēlas pātrināt lemšanas procedūru tieši par labu šādiem reģioniem. Jā, man šī doma patīk. Un tas pat būtu uh, Uh, labāka nekā kaut kā prioritāri šo, šo reģionu situāciju skatīt vai, vai atlasētos pavirzīt uz priekšu. Um, tā kā tik tiešām jāpieņemšu to zināšanai. Tātad es runāju par reģioniem, kur visvairāk nepieciešami struktūra fondu līdzekļi un uh, kur ar, ar tiem vien varbūt arī varētu nepietikt, lai uh, atdzīvinātu šo, šo izsīkušo investīciju plūsmu. Man patīk tas, kā jūs argumentējāt savu pozīciju, iestājāties par šiem reģioniem, prasot pātrinātu tātad šo reģionu projektu izskatīšanu un izraudzīšanu. To tad savā ziņojumā pasvītrošu. Domāju, ka tādā veidā tas būs paprātam arī citu grupu pārstāvjiem. Tālāk, mm, atvainojos jau iepriekš, ka izrunājos vārdu, iespējams, kļūdaini Trebesijusas kundze. Jā, es labi apzinos to, ka jūsu grupai šeit ir atšķirīga nostāja, ka jūs ieskatā šis fonds nebūs nekāds brīnuma līdzeklis, un tik tiešām tas arī nebūs brīnuma līdzeklis, bet Tas e, būs vērtīgs instruments valsts privāto partnerību atbalstam. Šobrīd šāda atbalsta principā nav. Un ja tas būs sekmīgs e, un PPP e, kā finansēšanas modelis aizies rūgdams tautsājumniecībā, tas nozīmēs, ka es varu būt apmierināta ar rezultātiem. Turklāt krīzes lai, pēckrīzes posmā tika daudz runāts par struktūrālajām reformām, kas ir nepieciešamas. Tādas daudz viet tika aizsāktas un uh, piekrītu tām jāturpinās. Tālāk Balaša kunga sacītais ir grūti izvēlēties, uh, kura, kurš reģions ir īpašāks, uh, kādas tieši reformas tur ir nepieciešamas, kādās nozarēs. Uh, bet mēs, un mēs nekādā ziņā nevēlamies tādu vienu izmēru standartizētu politiku attiecināt uz pilnīgi visiem, jo situācijas atšķiras. Tālāk Šambona kungs runāja par kvalitatīvām darba vietām um, salīdzinājumā ar uh, parastām darba vietām un mm, lietoja apzīmējumu šoka terapija un runāja par to, ka uh, Uh, ilgtermiņa skatījumam ir jābūt. Vēlos pasvītrot. Ar ilgtermiņa pieeju mēs saprotam šeit tādu pieeju, kas uh, rada uh, ilglaicīgas darba vietas. Pirms pāris gadiem mēs vairāk runājām par to, ka lūk darba tirgo nepieciešama elastība, uh, Uh, un pastieties, kāds ir rezultāts. Ir pagājuši pāris gadi un tiek uh, daudz viet uh, sagatavoti parakstīt tādi fiktīvi darba līgumi. Un it kā viss izskatās kārtībā. Tā kā pilnīgi noteikti ir mums jāprasa kvalitatīvas, um, cilvēka cienīgas darba vietas, nevis tikai tādus fiktīvus īstermiņā kaut kādus uh, darba līgumus, kas tiek no, no tukšā vietā uzrakstīti. Vanas kundze uh, Eh, arī zin iestājās par eh, visgrūtākajā situācijā esošajiem reģioniem. Esmu pārliecināta, ka mans eh, piedāvājums laika gaitā izpelnīsies arī jūsu grupas atbalstu. Varētu tikai atkārtot to, ko teicu ēnu referentiem. Mūsuprāt, eksperti savu vārdu ir sacījuši, savu vērtējumu ir pauduši, un mm, ja šeit parlaments pilnā mērā vēl iesaistītos, tad prat, viss process kļūtu pārmēru ilgs un uh, tas nozīmētu, ka, ka pārējie mm, procesa dalībnieki mm, nevar, būs spiesti gaidīt uz mums. Mm, var sanākt tā, ka kāda grupa uh, Uh, apstrīda uh, citas grupas vai komisijas piesaistīto ekspertu kompetenci, un tad viss ir jāsāk no sākuma un tā tālāk. Tas uh, nav, nav pieņemami, tas var nozīmēt, ka viss iestrēgst uz nenoteiktu laiku. Drīzāk ir jāparedz ekspertu piesaistīšana, teiksim, uz trīs gadu termiņu, viņi nostrādā ļoti labi, nāk nākamie. Tālāk, Egejas kundze, jūsu minētie elementi jau ir tekstā Caurskatāmība, mikrouzņēmumi eh, ir tekstā, neskatoties uz to, ka eh, komisijas piedāvātajā definīcijā tas jau ir iekļauts. Eh, un cik tālu runājam par geogrāfisko tādu pārklājumu, ir kompromiss, kompromiss G, kur skaidri norādām, ka uh, Eh, vēlamies, lai tiktu izraudzīti arī projekti no eh, tiem reģioniem, eh, kas ir grūtākā situācijā. Un no ekspertiem savukārt mēs prasītu viņu neatkarīguma apliecinājumu. Tāda ir šī ideja šobrīd. Nu, ceru, ka nevienu neesmu aizmirsusi. Vēlreiz saku paldies Nu, visiem par aktīvu piedalīšanos, eh, mana ziņojuma vērtēšana, tīpaši ņemot vērā to, ka skatām to pātrinātā kārtā. Eh, man jau likās, ka līdz 1. aprīlim neizdzīvošu, bet nu, izrādījās, ka nav tik traki. Paldies! Paldies! Eh, komitejā ir paredzēts, kā jūs jau teicāt, pieņemt šo dokumentu 1. aprīlī, ekon budžeta līmenī. 30. aprīlī. Turpinām 15. punkts mūsu darba kārtībā personiskie aizsardzības līdzekļi. Vārds Laurai Agējai no FTD. Paldies, priekšsēdētāji. Saku paldies visiem ar kuriem man bija tas gods sadarboties, ēnu referentiem, kas eh, prezentēja grozījumus, visiem, visiem, kas piedalījās eh, šī atzinuma tapšanā. Darbs turpināsies un ceram, ka tā rezultātā nonāksim pie tāda teksta, kas ir eh, pieņemams visiem kompromisa uh, Um, tādā gaisotnē. Um, pilnīgi visi kolēģi nāca ar ļoti vērtīgām idejām, priekšlikumiem un vēlos pasvītrot, ar lielu prieku pasvītrot, ka uh, esam, tātad mums piedāvāts ļoti plašs ideju klāsts, uh, Un tas apliecina to, ka mums visiem rūp uh, darba ņēmēju veselība, uh, traumatisms uh, darba vietās, lai viņi būtu pasargāti, veseli. Un ir vairāk vē, vē, vērojumu, ko vēlos paust. Pirmkārt, ļoti svarīga ir uh, Uh, patiesas, precīzas informācijas pieejamība un aprite par uh, um, personiskajām aizsardzības līdzekļiem, uh, lai uh, cilvēki tos izvēlētos īstos, lai tādi būtu pieejami, lai plašsaziņas līdzekļi informētu cilvēkus par šādu līdzekļu pieejamību un lai tirgo nenonāktu uh, Uh, defektīvi šādi te līdzekļi. Um, mūsu kolēģi no S&D grupas šeit ir vairākas lieliskas idejas piedāvājuši, uh, cita starpā piedāvājot noteikti strādājošo veselību kā vienu no uh, veselību darba vietā, kā vienu no pamattiesībām. Uh, un uh, noteikti to kā darba devēja pienākumu nepārtraukti un uh, konstanti vērtēt uh, drošības riska līmenī ražotnēs vai, vai darba vietās, jo īpaši tādās, kur šāds risks pastāv, kur tas ir izteikts. Um, paldies kolēģiem, kas um, deva savu ieguldījumu, kā rezultātā ir tapis eh, dokuments, kas eh, manā izpratnē ļauj aplūkot šo jautājumu no visiem iespējamiem rakursiem. Eh, piedāvājumu tātad veidot tādu kā riska ranžējumu, pakāpju sistēmu, tātad risks darba vietā, atsevišķā punktā pievēršamies Eh, mājas eh, palīgu, tātad eh, mājas palīga kapacitātē strādājošiem un arī nelegālā darba veicējiem viņu aizsardzībai. Un vērtējam to, kā sekmēt, popularizēt šādu līdzekļu plašāku izmantošanu Un, protams, ja ir kāds regulējums, tad ir nepieciešama arī sankciju sistēma, uzraudzības sistēma, kas ļauj uh, vērot situāciju, uh, kā šādi līdzekļi tiek lietoti, uh, un uh, lai būtu laika gaitā, lai tiktu izveidots uh, tātad defektīvu, nekvalitatīvu darba aizsardzības līdzekļu, tāds tā kā melnais saraksts. Tekstā esam pasvītrojuši arī ražotāju atbildību un pienākumus par savas produkcijas kvalitāti. Šeit mūsu mērķis ir eh, tāda redakcija, tāds, tāds šis stilistiskais eh, reģistrs, kas ir uh, pietiekami izsmeļošs, pilnīgs, tiešs, bet tāpat laikā saprotams eh, strādājošiem uz pilsoņiem, kas, kas veic eh, bīstamu eh, darbu. Tā lai šādu tekstu lasot nerastos tur kaut kādi pārpratumi vai neskaidrības. jau minēju šo pāraudzības uzraudzības sistēmu, kas ir nepieciešama, ka ir jābūt sadarbībai pāraudzības iestāžu starpā, lai varētu eh, maksimāli plaši noteikt kādas sankcijas, ja tādas būtu nepieciešamas. Un uh, ir jābūt ļoti striktām sankcijām, jo, kā jau teicu, strādājošo aizsardzība izmantojot eh, darba aizsardzības līdzekļus, kas ir kvalitatīvi, ir eh, būtisks uzdevums. Tam visam ir jānotiek eh, tādā caurskatāmības, atklātības kontekstā. Vēlētos arī pasvītrot to, ka ir eh, jānosprauž tāds eh, kalendārs, darbu grafiks, lai eh, šis regulējums varētu stāties spēkā pēc iespējas ātrāk, īstajā brīdī. Piekrītu, ka šāda uh, regulējuma ieviešana nebūtu uzskatām par birokrātisku slogu vai apgrūtinājumu. Nē, kluž otrādi. Uh, Šeit tiek piedāvāta vērtīga, nepieciešama sistēma, kas efektīvi īstenota samazinās administratīvo slogu kādos citos aspektos. Iespējams, būs aizķeršanās, būs grūtības šīs sistēmas ieviešanā, tomēr uzskatām, ka tas ir pārāk svarīgi, lai nedarītu neko šim jautājumam ir jāturpina pievērst nepastarpinātu uzmanību, tāpat laikā spē, saglabājot spēju izteikties skaidri un saprotami. Vispēcot saku paldies visiem kolēģiem, kas ar mani sadarbojās, kas neliedza savu atbalstu un palīdzību. Paldies visiem, kas iesniedz ļoti vērtīgus priekšlikumus, grozījumus. Un neapšaubāmi nonāksim pie tāda teksta, uh, galbeigās, kas ir efektīvs, bet, kā jau teicu, tam ir jābūt lietotājiem draudzīgam, saprotamam. Tā kā vēlreiz paldies visiem, kas eh, piedalījās un palīdzēja. Jā, paldies. Tagad vārds eh, ēnu referentiem, EPP vārdā, eh, Kāsas kundze. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Es atzinīgi vērtēju lielāko daļu no šī teksta, bet eh, man grozījumi ir ar mērķi eh, precizēt eh, tekstu, padarīt to skaidrāku. Es domāju, ka šādās situācijās ir ļoti svarīgi, lai tiktu saglabāti augsti standarti un ka darbinieku veselība un drošība ir pats svarīgākais īpaši vēlos paust atbalstu grozījumiem, kuru mērķis ir pareizas, uzticamas un aktuālas informācijas saņemšanu saistībā ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem varu atbalstīt arī tos grozījumus, e, kurus mudina dalību valstis pilnībā izmantot pieejamo tehnoloģiju, lai palielinātu ieinteresēto personu iespējas piekļūt šādai informācijai un veikt informētu izvēli. Uh, Mana sajūta ir tāda, ka ja mēs vēlamies lielāku ietekmi uz gala ziņojumu, kas tiks prezentēta IMCO komitejā, mums ir nepieciešams pievērst lielāku uzmanību tiem grozījumiem, kas daudz skaidro, skaidrāk ir mūsu komitejas kompetencē. Ar nepacietību gaidu iespēju ciešāk sadarboties ar referenti un visiem ēnu referentiem, lai atrastu kompromisu iespējas, kas uzlabos uh, visu strādājošo veselību un darba drošību. Paldies! Paldies! Gijoms Balas, sociāldemokrāta. Paldies, priekšsarētāji! Paldies referentei par smago darbu! Tas ir diezgan inovatīvs vairākās jomās, ir īpaši attiecībā uz apmācību un e, piekļuvi aizsardzības līdzekļiem. Komisija, manuprāt, ir veikusi labu darbu. Mums ir 80, direktīva 89 e, šajomā un arī cerams, ka mēs varēsim panākt kompromiss. Viena lieta, kur mums e, nepieciešams vairāk strādāt, manuprāt, ir šāda. Ja mēs e, gribam nodrošināt, ka šie līdzekļi atbilst e, jaunākiem tehniskajiem atzinumiem, zinātniskajiem atzinumiem, tad termiņš ir jānosaka 5 gadu apmērā, kā komisija to ierosina, bet mēs to atbalstam. Bet iekšējā tirgus komiteja nevēlas nekādu derīgumu termiņu. Tur ir tā problēma. Kazas kungs e, sācīja, ka mums nepieciešama augsts aizsardzības līmenis, un tad nav nekāds saprotams tas, ka nav nekāds derīguma termiņš noteikts pārbaudē šis e, aprīkojums būtu jāpārbauda ik pēc e, nu, kaut kāda noteikta laika intervāla. Manuprāt, mums ir nepieciešams saglabāt šo piecgadu termiņu, kā komisija to ierosina. Tas būtu ļoti dīvaini, ja mūsu komiteja vēlētos kaut ko mazāk par to, kā komisija nosaka. Kazas kungs e, ierosināja septiņas gadus, viņš cenšas būt konstruktīvs, bet arī tas, manuprāt, ir pretēji tam, kā mēs esam sociāla lieta komiteja tomēr. Un tas būtu ļoti dīvaini, ja mūsu komiteja būtu tā, kas ierosina kaut ko, kas mazinātu strādājošo aizsardzību mazāk par to, ko ierosina komisija. Tāpēc mēs uzstāsim uz pieciem gadiem kā derīgumu termiņu aizsardzības līdzekļiem, pirms tie tiek atkārtoti pārbaudīti. Tur mums būtu jāuzstāja. Paldies! Paldies, Makintājers kundze tālāk, ECR grupa. Paldies, priekšsarētāji! Es vēlētos sākumā pateikties eh, referentē Laurai par šo darbu. Mana grupa lielā mērā atbalsta stingras prasības individuālas aizsardzības līdzekļiem, bet mēs eh, uzskatām, ka riska pārvaldība un zinātne jākalpo kā pamatam visai likumdošanai darba drošības un veselības jomā. Man kolēģe Viki Forda uh, ir referente IMCO komitejā ziņojumam, un līdzīgi kā Fords kundzes nostāja, mana grupa uzskata, ka visai likumdošanai šai jomai ir jābūt vienkāršai, saprotamai, efektīvai un samērīgai, un tāpēc ir svarīgi ieviešot likumdošanu, jānodrošina, lai uzņēmumiem, it īpaši maziem un mikro uzņēmumiem, būtu viegli to īstenot. Esmu iesniegusi virkni grozījumu, kas, manuprāt, precizēs šīs direktīvas darbības jomu, lai būtu skaidrs, kādi tieši individuālajā aizsardzības līdzekļi tiek regulēti. Ir svarīgi, lai mēs netiešā veidā neveiktu regulēšanu, neveiktu likumdošanas īstenošanu attiecībā uz eh, citiem aizsardzības līdzekļiem, kas nebija paredzēts. Iesniedz divus grozījumus, kurus arī iepriekšējā sasaukumā e, iekļāva par ionizācijas radiāciju iepriekšējā sasaukumā, tātad par e, vienotu īstenošanu. Ņemot vērā, ka re, e, normatīvais režīms katrā dalību valstī ir ievērojami atšķirīgs. Uh, nav īsti realistiski sagaidīt vienotu īstenošanu dalību valstīs. Ir pilnīgi iespējams sasniegt plānotos mērķus bez tā, ka ir vienota īstenošana visās dalību valstīs. Ar nepacitību gaidu iespēju sadarboties ar citiem ēnu referentiem un arī referents kundzi, lai nonāktu pie laba ziņojuma rezultātā. Paldies! Ulla Turnes, Alde grupa. Paldies, priekšsarētāju. Vēlos eh, pateikties eh, referentei un ēnu referentiem par līdzinēju darbu. Jāatzīst, ka man tiešām prieks strādāt pie tik svarīga temata ar tik aktīviem kolēģiem, bet man ir dažas bāžas attiecībā uz atsevišķiem grozījumiem, kas ir iesniegti. Manuprāt, mums ir nepieciešamāk eh, skaidrāk definēt mērķus eh, attiecībā uz individuāliem un uh, pielāgotiem eh, aizsardzības līdzekļiem, kas būtu jādara tikai tad, ja mums ir uz faktiem balstīta informācija, kā tādējā tiks uzlabot eh, darbinieku veselību un darba drošību. Ja tas neietekmē darba drošību, tad tas tikai palielinās izmaksas eh, nozarei un maziem vidējiem uzņēmumiem, nedodot nekāds iegūms nevienam. Es domāju, ka mums ir nepieciešams nodrošināt, ka darba devējs un ražotājs uh, saņem šo informāciju papīra formātā vai elektroniski. Nebūtu jābūt dubultai prasībai, bet gan izvēles iespējai papīra formāts vai elektroniski. Ražotājiem nebūtu jābūt atbildīgiem par trešās puses, bet gan tikai par savu darbinieku izmantotajiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Uh, ar nepacietību gaidu kompromisu priekšlikumus no referentes un turpinātu sadarbību pie šī ziņojuma. Paldies! Paldies! Tedijs Ranke, kundze zaļajiem. Paldies, priekšsarētāji! Paldies referentei par paveikto darbu pie šī temata. Šis ir labs pamats No ārpuses eh, dzirdot nosaukumu individuāla aizsardzības līdzekļi, liekas, ka runa par tehniski jautājumu, bet paskatoties tuvāk, šeit īstenībā ir par, runa par pamatiesībām visiem strādājošiem būt aizsargātiem darba vietā. Uh, Līdz ar to šis ļoti svarīgs temats, un paskroties uz skaitļiem, 2007. gadā 23 miljoni strādājošo vai 8,6% no darba spēka cieta no aroda veselības problēmām, kas ir briesmīga problēma ne tikai pašiem strādājušiem, bet arī izmaksas uzņēmumiem un sociālā uh, sistēmai uh, aroda negadījumu uh, izmaksas veido 4,9% no IKP šogad, un e, arī no uzņēmuma puses mēs redzam pilnīgi skaidru nepieciešamību uzlabot situāciju ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Adekvāti profilakses darbs e, nu, nodrošina arī lielāku produktivitāte, un e, individuāla aizsardzības līdzekļi ir ļoti svarīgi, lai samazinātu darba negadījumus un arot slimības Un tāpēc ir nepieciešams arī uh, nodrošināt, lai informācija par šo aizsardzības līdzekļu adekvātu apkopi un tīrīšanu būtu visiem pieejama. Un tāpēc arī nepieciešams nodrošināt uh, uzraudzības un kontrolas mehānismus, cik ātri vien iespējams tik līdz šādi līdzekļi laist tirgu un kur šādi līdzekļi rada riskus ražotājiem ir nekavējoties jāatsauc no tirgus šādi līdzekļi. Uh, Dalību valstīm ir jābūt tām, kas nosaka noteikumus par uzraudzību, kontroli, sankcijām un sodiem, ja ir pārkāpumi šīs regulas īstenošanā, un jānodrošina, ka tas, eh, par ko mēs lemjam, arī tiek faktiski īstenots. Viena no tām lietām, ko Gēja kundze jau pieminēja, ir nedeklarētā darba jautājums, ko mēs šobrīd uh, Eh, arī apspriežam platformas izveidu Eiropas līmenī šajā jomā. Un tur jautājums par aizsardzību darba vietā, protams, ir ļoti liels izaicinājums, jo iespējama uh, normu piemērošanas pārbaudē un uh, nedeklarētā darba, darba apstākļus, e, pārbaudīt, kur bieži vien saskarās ar augstu risku, nu, tur ir grūti, tas grūti ir izdarāms. Viena no lietām, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, ir darbs e, māja kalpošana, kur bieži vien tieši šis nedeklarētais darbs, un galvenokārt e, skarts ir sievietes, tās ir uh, tās, kuras veids lielāko daļu no šī darba. Tāpat arī ar nepacietību gaidu iespēju turpināt sadarbību ar referentu un ēnu referentiem, un mums ir daudz ko teikt mūsu komitejā šajā ziņojumā, un, kā jau sacīju, tās ir pamatiesības aizsargāt veselību un nodrošināt darba drošību darba vietā strādājušiem. Paldies! Ines Zuber nav šeit. Tad goja pārstāv mums nav. Varbūt noslēgumā Laura Geja vēlas kaut ko sacīt. Tas, ko sacīja kolēģi, tika jau vairāk kārt uh, sacīts, iesniedzot grozījumus. Protams, ka sekretariāts izskatīs visus šos grozījumus. Ir nepieciešams tos skatīt, lai nonāktu pie kompromisa grozījumiem, lai varētu tikt galā ar vairākiem punktiem, par kuriem tik izteikti kritika. Balas kungs minēja vienu no būtiskākajiem jautājumiem - piecu gadu derīgumu termiņu. ideja bija tāda, ka tikko ir eh, konstatēts, ka aizsardzības līdzeklis atbilst prasībām, tad būtu eh, lieki turpināt regulārs derīguma pārbaudas. Bet, protams, šis ir jautājums, eh, kuru mēs vēl turpināsim apspriest par derīguma termiņu, respektīvi. Tālāk, kas attiecas uz citiem komentāriem. Cerams, ka ar kompromisa grozījumiem mēs varēsim eh, tuvināt šīs atšķirīgās nostājas un eh, cerams nonāksim galu galā pie tāda dokumenta, kuru mēs visi varēsim atbalstīt un eh, tiešām no sirds apstiprināt to, tā teikt, Uh, dots nav ieguldījumi IMKO komitejas uh, ziņojumā. Paldies! Jā, mēs esam mazliet apsteiguši laika grafiku. Tas nozīmē, ka Sūbers kundze ieradusies ir mazliet par vēlu, bet uh, jums nav pretenzija cerams. Tātad nodarbinātības komitejā balsojums aprīļ, 1. aprīlī, IMKO balsošana 23. aprīlī. Tāds ir grafiks. Manuprāt, pēdējais darba kārtības punkts, ja nekļūdos, ekonomikas pārvaldības sistēmas pārskatīšana. Referente ir Anna Sandera. Lūdzu, vārds jums. Merci, madame la prezidente. Jā, paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, Pirmām kārtām vēlētos norādīt, ka apspriežamais teksts ir uh, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas sagatavots atzinums, uh, reaģējot uz um, ekonomisko lietu uh, komitejas paveikto tieši par ekonomiskās pārvaldības jautājumiem. Runa ir par tādu regulējumu kopumu, kas skar ekonomisko un budžeta politiku dalību valstīs. Šis pašinstīvs uh, ziņojums, ko Ekon uh, mums piedāvā, uh, tiks uh, pirmkārtām um, publi, pub, tiks publicēts, tas ir pievienots ikgadējiem izaugsmes pārskatam 15. gada, tas tika publicēts tātad pagājušā gada novembrī. Šis īpašais ziņojums atskatās uz izdarītajiem secinājumiem, Eh, konstatējam izaicinājumiem un sarežģījumiem eh, šobrīd eh, ekonomikas pārvaldībām. Un joprojām atskatoties uz, uz krīzi, uz krīzes ietekmi, mēs visi šodien kopīgi sakām, ka vairs nevar dzīvot pār saviem līdzekļiem. Tas ir princips, ko tagad visi apzinās kā tādu svētu ekonomiskās pārvaldības pamata principu. Uh, Eh, ne tikai tāpēc, ka ietaupīt ir pareizi, bet eh, arī tāpēc, lai eh, pārietu uz tādu ilgstošas, stabilas izaugsmes ceļa Eiropā, mm, lai tad piedāvātu darba iespējas tiem 24 miljoniem eiropiešu, kas ir bez darba. Uh, Eh, potenciāls ir ievērojams, bet, lai tas eh, materializētos, ir jāspēj Eiropas līmenī koordinēt eh, ekonomiskā un sociālā um, politika, sociālo jautājumu, mm, tātad koordinācija. Tieši sociālie jaut aspekti ir tie, kas visvairāk ir uzsvēršanas vērti, un to arī esmu centusies darīt atzinumā. Uh, Eh, ir vairāki punkti tātad šeit, eh, kas norāda uz to, cik nepieciešams ir rīkot kopīgas sanāksmes eh, starp Expo, Exp, EPSCO padomi un ECOFINu, salīdzinot pierakstus, raugoties uz sociālajiem parametriem arī Eiropas semestra laikā izstrādājot valstīm specifiskās rekomendācijas par to, ka, lūk, valstīm būtu jānodrošina labāk demokrātiskas pāraudzības standārti ekonomiskās politikas īstenošanā. Un atzinums izpelnījās arī zināmu reakciju, zināmus komentārus, ir iesniegts 140 grozījumi, un es vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas uh, izrādīja interesi, kas eh, neliedza savu, savu, savu viedokli par šo ļoti vērtīgo eh, projektu. Saku paldies ēnu eh, referentiem, mums bija brīnišķīga sadarbība, viedokļa apmaiņa, turklāt vairāk kārtēja, kā rezultātā esmu pārliecināta spējam panākt labus kompromisus. Šodien, eh, pateicoties mūsu visu kopīgām pūlēm, eh, paldies, eh, pateicoties arī sekretariātam, esam tikuši tik tālu, ka ir sagatavoti kādi, kādi, kāds ducis kompromisu, tos visus neuzskaitīšu, vienkārši vēlos pieskarties tām pamat idejām, pamat atziņām, kas ir tātad šo kompromisu būtība. Pirmais ko ir tātad būtiski svarīgi saglabāt šajā atzinumā, tad reāla sociālās dimensijas iekļaušana saimniecisko jautājumu vadīšanā un kārtošanā. Tas ir tas vad motīvs mūsu atzinumā, tāda ir mūsu pārliecība. Tāpat arī uzstājam, ka ir ļoti svarīgi šo pārvaldību šai pārvaldībai ir jābūt efektīvai, tādai, kas eh, mazina nelīdzsvaru, disbalansu, eh, tādā veidā dodot iespēju ilgspējīgai un iekļaujošai izaugsmai. Tikai tas ļaus mums sasniegt tos mērķus, kādi ir izvirzīti stratēģijā e ES 2020, tātad eh, darba, bezdarba jomā. Vēl par kompromisiem runājot, atgādinām, cik svarīgs ir līdzsvars starp uh, nodarbinātības politiku no vienas puses un uh, tādu tīri ekonomisku, saimniecisku, politisko plānošanu no otras puses. Uh, šeit ir jābūt sādarbībai starp EPSCO un ECOFIN padomes līmeņiem, rīkojot kopīgas sanāksmes, kopīgas pārunas. Šeit ir arī tātad atspogļotas idejas, kas ir pamat tekstā, cik svarīgi ir eh, šie tā, salīdzinošās eh, tādas rezultātu vērtējumu tabulas, eh, kuros tikt iekļautas arī sociālā dimensija, tāda provizoriskā krīžu mm, prognozēšana, gatavošanās tādām plašākas valstīm specifiskās rekomendācijas, ietvarot arī norādes, uh, Uh, un veidu, kā, kā sasniegt uh, dotos uzdevumus. Um, tāpat runājam par to, ka Eiropas semestrim ir jākļūst demokrātiskākam un caurskatāmākam pasākumam. Nu, un visbeidzot, priekšlikums, uh, mūsu priekšlikums mūsu tātad darba un sociālā lietu komiteja uh, Uh, nu, tātad tiek atsūtīts uh, ekon eh, teksts ar uh, ļoti vērtīgām iniciatīvām tieši par pašu fondu, un mēs vienkārši uzsveram, cik būtiski ir uh, Eh, saulēcīgi bez kavēšanās eh, īstenot eh, prioritārās iniciatīvas, tātad nodarbinātības atbalsts jauniešiem, atbalsts mazajiem vidējiem uzņēmumiem, mm, pirmkārtām jau nodrošinot pieejamāku finansējumu. Nu, lūk, tas, tas ir tas, ko šobrīd varu sacīt, priekšsādātājs kundze. Tātad sarunas turpināsies vēl nākamnedēļ un tad būs balsojums par mūsu atzinumu, bet man ir tāda sajūta, ka esam labi pastrādājuši ar ēnu referentiem un viņiem par to arī saku paldies. Thank you. Uh, now the shadows, uh, Gutierrez. Tagad uh, došu vārdu uh, pirmajam ēnu referentam no SMD grupas. Paldies, uh, priekšstādātais kundze. Vispirms eh, vēlētos pateikties referentei Sanders kundzei par viņas centieniem veicināt vienošanos starp dažādām politiskajām grupām, par ekonomiskās pārvaldības eh, sistēmu runājot, ka šī sistēma tika izveidota, tad eh, mūsu komiteja netika iesaistīta sociālās sistēmas jautājumu iekļaušanā šajā sistēmā. Tas attiecas arī uz Eiropas semestri. Un e, uzskatu, ka šajā koordinēšanas posmā netik ņemt vērā demokrātijas principi. Tāpēc e, debatēs mēs varētu mēģināt runāt par ekonomikas pārvaldības sistēmu, iekļaut arī sociālos makroekonomiskā lēmuma pieņemšana un citi prasa šo jautājumu risināšanu Eiropas līmenī. Mēs uzskatām, ka mums izdosies panākt vienošanos par šo ziņojumu, plašu vienošanos, jo to vēlas visas politiskās grupas Mums ekonomikas komitejai ir pavisam skaidri jāpasaka citām parlamentārajām komitejām, ka mēs esam vienī, vienoti un atbalstam šo ziņojumu. Jo ir tādas komitejas, kuras sociālo dimensiju atstāja un arī domā atstāt novārtā. Tagad eh, varbūt par detaļām. Mums ir nepieciešams ambiciozs ziņojums, kurš pilnīgi skaidri pateikt mūsu komitejas nostāju, skaidru nostāju, kur balstītos uz plašu politisko grupu atbalstu. Jo pamat pamatošas ziņojums ir ļoti noderīgs, kas balstās uz plašu politisko grupu atbalsta. Mēs uzskatām, ka galvenais jautājuma klasts, ko vajadzētu atrisināt, ir saistīti tieši ar šiem trim jautājumiem. Mums ir jāstiprina sociālā dimensija. Četri prezidenti ir griezušies pie mums ar ziņu, ka Eiropas parlaments arī ir viena no institūcijām un mūsu viedoklis ir jāņem vērā. Bet uh, bieži vien tas tā nenotiek un parlamenta viedoklis nevienmēr tiek ņemts vērā, un es uzskatu, ka tas nav adekvāti. To mums vajadzētu paturēt atmiņā. Nākamais ekonomiskajā pārvaldībā vajadzētu izlabot kļūdas, kas tur vēl ir. nabadzība un iztumtība tikai pieaug, tāpat aug arī bezdarba procenti, un mēs nevaram to neņemt vērā. Un atkal tas ir saistīts ar sociālo dimensiju, e, tas, ka sociālo indikātoru nav, un arī tas, ka pēdējos gados sociālo dimensiju neviens tā īsti nav ņēmis vērā un lūdz rezultāts. Tas attiecās arī uz struktūra reformām. Debats par šo jautājumu var būt bezgalīgas. Vispirms eh, igadējais ekonomiskās izaugsmas pārskats. Nedrīkst būt tā, ka mēs vienu risinājumu piedāvājam visiem. Mēs nedrīkstam pieļaut eh, ekonomisko sabrukumu vai, teiksim, iekšējā pieprasījuma krišanos. Mēs nevaram akceptēt tādas reformas, kuras eh, pilnībā iznīcina Eiropas ekonomisko modeli, Eiropas sociālo dimensiju. Un visbeidzot, demokrātiskā leģitimitāte. Mums ir jāpalielina kā Eiropas, tā arī dalību valstu parlamentu ietekme un teiktā vārda vērā ņemšana ekonomiskā, jā, ekonomiskās pārvaldības struktūrās. Padome un komisija tik runā vien par Eiropas parlamentu iesaistīšanos. Mēs eh, jau nesam šeit pulcējušies tikai tāpēc, lai vienkārši apstiprinātu un uzteiktu viņu veikumu. Nē, Mums ir jāsēž pie sarunu galda kā līdzvērtīgiem partneriem, un tā jau ir arī sadarbības pamatjēga starp eh, Eiropas institūcijām. Bet eh, gala beigās arī dalību valstu parlamentiem ir jāpiedalās šajā procesā. Pretējā gadījumā populistisko spēku balsis pieaug savā varenumā dalību valstīs jo nabadzība dalību valstīs aug. Mēs nevaram cerēt un balstīties tikai uz vienīgi uz Eiropas parlamentā pārstāvēto politisko spēku labo gribu. Ja mēs tiešām vēlamies būt patiesi demokrāti, tad mums ir jāuzklausa cilvēki. Paldies! Thank you, Miss. Paldies. Krasnodebski kungs. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja też chciałem się... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es vēlētos pievienoties kolēģi teiktajam un pirmkārt uzteikt referents paveikto, kura ir mēģinājusi sagatavot tādu tekstu, kurā būtu iekļauti gan visu politisko grupu iesniegtie grozījumi, vismaz pamatvilcienos, gan arī tāds, kurš rastu politisko grupu atbalstu. Tā tad ekonomiskās pārvaldības novērtējums un kritēriju sagatavošana mums ir izdevies vienoties, ka jā, tiešām eksistē demokrātijas pārkāpumi, demokrātijas deficīts. Un uh, visi šajā komitejā strādājošie deputāti lielā mērā iestājas par sociālās dimensijas vērā ņemšanu. Bet uh, mūsu politiskā grupa neuzskata, ka visas lietas var atregulēt no Briseles. Ir tādi jautājumi, kurus labāk risināt dalību valstu līmenī. Bet uh, ir atkal tādi jautājumi, kuros, eh, kurus labāk risināt no Briseles. Piemēram, Bulgārijā minimālā alga ir zem 200 eiro bet eh, minimālā alga Luksemburgā ir ap diviem tūkstošiem. Tāpēc eh, runāt par kopējiem standartiem Eiropā ir ārkārtīgi grūti. Mana politiskā grupa vēlētos, lai šajā ziņojumā kaut nedaudz atspoguļotos arī starp dalību valstīm eksistējošās atšķirības. Uh, ziņojumam un, protams, ekonomiskajai pārvaldībai ir jābūt pietiekami elastīgai, lai tā ņemtu vērā šīs atšķirības starp valstīm un reģioniem. Tas jau, protams, kompromisos parādās, un tas, esmu pārliecināts, parādīsies arī mūsu grozījumos, kuri nav bijuši iesniegt kom niekļaut kompromisos. Mēs tos uzturēsim spēkā, bet vēlētos pateikt referentē par ļoti labo sadarbību, gaidīsim balsojumu rezultātus. Prieksēdētāji! Turnes skundze no Aldas. Paldies, eh, priekšsādātājs skundze. Runās lakoniski. Vispirms arī es vēlētos pateikties referentē par ļoti labi sagatavotu atzinumu. Un vēlētos pateikties viņai par kompromisu meklēšanas un sagatavošanas vēlmi. Tā kā kompromisi vēl nav pabeigti, es vēlētos vienkārši pateikties par ļoti labo sadarbību un esmu gatava strādāt pie galē, galīgās teksta redakcijas vienošanās par to. Nākamā runātāja Zūbers kundze. Paldies, prieksēdētājs kundze. Mums e, bija viedokļu atšķirības ar atzinumu sagatavotāju un viedokļu atšķirības arī par veselu virkni grozījumu atkal un vēlreiz esam spiesti pateikt, ka šī komiteja mēģina padarīt neiespējamo. Tiek mēģināts eh, darīt ko tādu, kas tīri praktiski nav iespējams. Piemēram, sociālajie jautājumi tiek uh, skatīti skalā balts vai melns, bet realitātē dzīve jau ir pavisam savādāka. Un tādas ārkārtīgi krasas sociālas pasākums īstenot nemaz nav tik viegli, tas ir neiespējami. Nav jau viegli savīt kopā sociālos jautājumus ar ekonomikas pārvaldības sistēmas pārskatīšanu. Uh, kvalitatīvas darba vietas, ekonomiskā izaugsme. Šobrīd tas viss ir atstās novārtā ekonomikas pārvaldības pārskatā. Protams, ka dalību valstīm ir viegli sagatavot eh, ziņojumus un dokumentus par palīdzību uzņēmumiem, par ekonomisko pārvaldību un tā tālāk, kamēr Eiropas Savienība uzspiež algu pārskati, algu pārskatīšanu. Piemēram, 3% tiek uzskatīts par maksimālu algu pieaugumu procentu, un pats deficīts, kurš jau ir iestrādāts ekonomiskās pārvaldības mehānismā, tas savukārt nozīmē, ka dalību valsts zaudējot savu suverenitāti var devaluēt savu darba spēka vienības cenu. Tas ir sava veida demoklas zobens pār ļoti daudzu cilvēku galvām šobrīd. Vai varbūt eh, starpvaldību konferences par šiem jautājumiem varētu runāt. Mums ir nepieciešams izveidot tādu sociālo politiku, kur tikt galā ar šiem izaicinājumiem. Vienlaicīgi ir jārod tāds eh, publiskā finansējuma risinājums, lai tiešām ekonomikā iepludinātā publiskā nauda nestu ko labu. Mēģinot rast kompromisus, īpaši runājot par pieaugušo kopienas finansējumu, par sociālo fondu. Un kādā veidā tiks noteikti minimālā alga, bet eh, par to jau mēs runājām plenārsēdē un reiz vien. Paldies, prieksēdētāji Kavāno kundze. Frau Vorsitzende, ich möchte mich auch bei der Frau Berichterstatterin für die Paldies, priekšsarētājs, vēlētos pateikties eh, referentei par lielisko darbu pie šī dosjē. Man jāsaka godīgi, ka sākotnējā versija, tā, kas mums bija pieejama, nu, tur man bija ļoti kritiski izteikumi komitejā un ne, nevarēja pat iedomāties, ka mēs pat varētu kaut vai tuvu būt kādam kompromisam, jo to brīdi mums likās, ka tas ir absolūti nepareizajā virzienā viss, bet man jāuzsaka šī konstruktīvo diskusiju rezultātā paveiktais e, mūsu grozījumu iekļaušana un tiešām ļoti tālu ir attīstījies šis ziņojums, par, runājot par Eiropas pusgadu sociālo aspektu, arī nepieciešamību pēc reformām, un tas ir tiešām ir priekšplānā likts. Iepriekšējā runātāja runāja par e, apļa kvadratūras aprēķinu, kur e, nu, neiespējamā paveikšana tik tiešām e, ir fundamentāls pretrunas starp ekonomisko pārvaldību un demokrātijas deficītu un sociālo jautājumu neiekļaušanu. Bet es domāju, ka kā sociāldemokrāti sacīja, ka mums nepieciešams ambiciozs ziņojums šajā jomā. Es teiktu, ka mēs ar šo ziņojumu ejam vismaz pareizajā virzienā. Šeit e, vismaz daži būtiski elementi ir iekļauti, kas šī, šai komitejai ir ļoti svarīgi. Un var pieminēt dažus piemērus. Piemēram, atsauce uz eh, nevienlīdzības apkarošanu, nabadzības apkarošanu, kas mums ļoti svarīgi, eh, lai, lai Eiropas pusgads nebūtu tikai ilgspējīgs izaugsmes eh, un nodarbinātības instruments, bet arī kalpot kā instruments cīņā pret nevienlīdzību, cīņā pret nabadzību, Eiropa 2020 mēķu sasniegšanu lai mēs eh, daudz stingrāk un ambiciozāk censtos sasniegt šos mērķus, un Eiropas pusgads nebūtu tikai taupības eh, eh, instruments, bet gan pilsoņu labā strādātu, sociālo progresu veicinātu un ilgspējību. Tāpat svarīgi mums bija arī struktūra reforma īstenošana, referenti jau to pieminēja. Un, lai tas viss notiktu, sociālo uh, Lai tas viss tādā kontekstā, kur sociālai aspekti tik ņemt vērā, kur eh, būtu saikne ar sociālo progresu un arī dzīmumu vienlīdzību, kas arī ir ļoti svarīgs elements. To mēs arī ar vairākiem grozījumiem eh, aicinājām iekļaut. Tāpat arī citi runātāji pieminēja jautājumu par demokrātiju, ne tikai par parlamentāro aspektu, kas arī, protams, ir ļoti svarīgi, bet arī pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru iesaistīšanu, kas būtu jāveic daudz eh, nopietnāk, daudz apjomīgāk Eiropas pusgadā, eh, kā to komisija jau iepriekšējā sasaukumā solīja mums, ka būs beidzot eh, vadlīnijas, nu, nu, jo mēs jau to dzirdam atkal un atkal bet eh, joprojām tas nav īstenojies, ka būs beidzot šīs vadlīnijas par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu Eiropas pusgada programmā. Mēs joprojām gaidam šīs vadlīnijas. Un ļoti pozitīvi mēs eh, skatāmies arī uz sociālo indikātoru formulējumu un eh, to, ka tie tiek likti vienlīdzīgi svarīgi, vienlīdzīgā līmenī ar ekonomikas rādītājiem. Mēs esam labā virzienā, pareizā virzienā, ejam, labu progresu sasnieguši esam. Uh, šeit, protams, ir nepieciešama vēl šāda tāda grozījuma uzlabojuma dokumentā, bet es domāju, ka mums šeit ir uh, ļoti labs kompromiss šobrīd. Thank you. Pateicos. Visbeidzot, Sanders uh, kundze noslēguma vārdi. Jums ir iespēja tādus sacīt. Jā, jā, paldies, eh, priekšstādātājs kundze. Eh, paldies, kolēģi, par eh, komentāriem. Tik tiešām jūsu sacītājs atspoguļo to diskusiju, kāda mums risinājās mm, jau iepriekš. Tā, kur palikās visi mani pieraksti. Tātad par atsevišķiem momentiem vēlos pakomentēt sīkāk konkrēti par eh, šo te demokrātijas deficītu, eh, kāds piemīt Eiropas semestrim. To min, minēja vairāki kolēģi, eh, divi, trīs, četri, šķiet. Mm, komisijā par to tātad tika plaši spriests, un kopumā kolēģi ir vienis prātis ir vienprātība par to, kas tad ir vainas, ka lūk ir demokrātijas deficīts. Vairums kolēģu tāpat arī ir viensprātis, kā šeit eh, lielāka atbildība jāuzņemas valstu parlamentiem, pilsoniskajai sabiedrībai un Eiropas parlaments tad, eh, nu, no tādiem Eiropas augstumiem eh, Tālāk jautājums par sociālo mm, dimensiju, kādai jābūt ir ekonomikas pārvaldībā. Par to ir ticis daudz runāts, mm, daudz ir spriests par mm, sociālajiem indikatoriem, kurus tad būtu jāiestrādā tur un tur, un esam mēģinājuši vienoties par tādu tekstu, kas būtu pieņemams maksimāli daudziem kolēģiem, piektais kompromiss. Um, mēs to zinām un apzināmies un cenšamies izpildīt. Un e, šeit e, grūtībām nevajadzētu būt Prieto kungs, e, tāpat arī runāja par četru prezidentu pārunāto un šo te sarunu formātu uh, ka, lūk, mūsu teksts būtu papildināms, atsaucoties uz uh, šo te četru prezidentu formātu. Un, nu, kā jums šķiet, uh, priekšsētājs kundze, um, būtu labi vai ne to apsvērt, uh, bet mūs interesē drīzāk tas, kā, lūk, prezidentu pozīcija tika sagatavota un nebija iespēju uh, Um, par to mums izteikties. Uh, šeit būtu uh, šai pozīcijas sagatavošanā jāparedz iespēju komentāriem. Um, tā kā nu, šis jautājums joprojām vēl ir, uh, tā sacīt, atvērts un saruna ir jāturpina. Vēl nākamnedēļ. Tā, ko kolēģi vēl minēja? Krasnodebska kungs Eh, visnotaļ uzstāja, ka valstis ir eh, atšķirīgas, eh, ka ir valstīs ierastā prakse, kas ir piemērota konkrētos apstākļos. Um, tas saskan arī Zuberas kundzes sacīto zināmā mērā. Uh, kas eh, runā par to, ka ir jāparedz plašākas manevra iespējas tieši dalību valstīm, dalību valstu līmenī. Kompromisa tekstā cenšamies to atspoguļot, um, lai iedrošinātu pašas dalību valstis um, uz, uz, uz, uz tādu aktīvāku rīcību Uh, ņemot vērā uh, savu situāciju, savu, savu, savu vajadz, savas vajadzības. Tas arī principā tas, uh, ko vēlējos sacīt turnēsas kundzei, varu atbildēt. Lūk, nu tiešām ar dalītām jūtām gaidu šo te balsojumu, balsošanas brīdi, ir atlikusi kāda nedēļa nu, vēl šodien pat saņēmām jaunus grozījumus no kolēģiem, eh, bet no otras puses eh, šis darbs tuvojas noslēgumam eh, un ceru, ka vairums kolēģu to atbalstīs. Ne jau tāpēc, ka es esmu tikai tāpēc, ka autori es esmu, bet arī tāpēc, ka ir laiks tapt šādam ziņojumam, ir laiks progresam lai ekon komisija tiešām tad varētu tālāk uh, izdarīt uh, savu gājienu. Un, uh, protams, rēķinoties ar mūsu viedokli. Tā teikt, paliksim uz sakariem, kolēģi. Paldies! Jā, tik tiešām nodarbinātība implement komitejā 1. aprīlī, ekon komitejā 6. 16. aprīlī. Un līdz ar to esam nonākuši pie 17. punkta nākamā tikšanās uh, mūsu komitejai. Tas ir 1. aprīlis, kad tiksimies nākamreiz. Tā būs gara diena, tikpat gara, cik šī diena. Sākām 9 no rīta un tagad beidzam 6.30 vakarā. Bet nu gan jau satiksimies vēl pirms 1. aprīļa. Paldies visiem, kas izturēja. Šī bija uh, gara, bet. Uh, tomēr ļoti auglīga un ražīgā darbā pavadīta diena.